Like... Dargie kolēģi, es gribētu sākt sanāksmi. Like welcome... Gribētu sirsnīgi sveikt visus šeit, kas ir spējuši ierasties Briselē šorīt. Mūsu sanāksme, kā vienmēr, tiek translēta internetā. Un gribētu informēt jūs arī par to, ka zaļo grupu un arī sociāla demokrāta un tautas partijas grupa ir lūguši grozīt darba kārtību, lai balsojums būtu nevis rīta sesijā, bet gan pēcpusdienā, lai vairāk kolēģi varētu ierasties Briselē līdz uh, šim brīdim. Ja jūs uh, neiebilstiet, tad uh, gribētu paziņot, ka balsojums notiks pēcpusdienā 4.30, kas ir uzreiz pēc uzklausīšanas, kas mums ir kopā ar ITRE komiteju. Tātad 10.20 eh, bija paredzēts balsojums, bet eh, mēs nebalsosim, mēs turpināsim debates par vispārējo regulu, kas ir 12. Eh, punkts darba kārtības projektā. Tātad kopīga noteikuma par Eiropas fondiem un regulas uh, atcelšanu. Tātad mēs tikko izmainījām darba kārtību, un tagad gribētu pāriet pie 2.2, uh, pie, tātad pie otrā punkta, kas ir priekšstādātais paziņojumi, bet nav nekādu paziņojumu, līdz ar to varam pāriet pie trešā darba kārtības punkta, kas ir Jana Obrihta uh, punkts, viņš ir referents, mēs izskatīsim viņa ziņojumu projektu attiecībā uz Eiropas reģionālās attīstības fondu. Gribētu atgādināt jums, ka komitejas eh, sēde 8. maijā, tur mēs vienojāmies, ka eh, grozījuma iesniegšanas termiņš eh, būs līdz 31. maijam 6. pēcpusdienā. Un gribētu jūs informēt arī par to, ka tulkojums šim ziņojumam visās valodās ir pieejams jau kopš 24. maija. Jan, lūdzu jums vārds. Mums ir laiks līdz 9.40 eh, šim ziņojumam. Ah, okay, I, I, I... Jā, es izmantošu angļu valodu, jo teksts sākotnēji tika gatavots angļu valodā. Es zinu, ka tulkojumi ir gatavi un tie ir izdalīti šorīt. Tātad kolēģi, kas grib iesniegt eh, grozījums, var izmantot šos tulkojums. Atsaukšos uz savu priekšlikumu. Tātad šajā eh, ziņojuma priekšlikumā patiesībā ir tikai grozījumi komisijas priekšlikumam. Kāds tad ir šīs eh, regulas aptvērums? To ietekmē tā sauktā vispārējā regula. Tātad um, galvenie elementi ir šajā vispārējā regulā un reģionālās attīstības fonds. Um, to ietekmēs lēmumi, kas tiks pieņemti attiecībā uz šo vispārējo regulu. Otrakārt par tematiskajiem mērķiem. Par tematisko koncentrāciju, kas ir uh, Uh, vispārējā regulā iekļauts. Tad ir par programmēšanu, vispārējā regulā mums ir partnerattiecību kontrakti, jeb līgumi, kas ietekmē arī ERAF. Un problēma ar finanšu instrumentiem arī ir vispārējā regulā. Tātad uh, šajā programmēšanas periodā mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem un vajadzētu izanalizēt visas regulas vienlaicīgi, lai neradītu pretrunas starp dažādajiem tekstiem un fondiem. Vēl svarīgi ERAF būtu uh, eh, CSF un CSF fondi problēma. un tas ietekmēs RF, uh, un šis kopējais strateģiskais ietvers, jeb CSF, uh, arī ietekmēs RF fondu. Un pēdējais elements, kas ir vispārējā, ir uh, attiecības starp ERAF un ESF, jeb Eiropas sociālo fondu, un tas arī ir šajā vispārējā regulā pieminēts šī multifondu sistēmas problēma. Uh, Un vēl viena lieta, kas ir svarīga ERAF, ir metodas, kas tiek piedāvātas jaunajam programmēšanas periodam, kas ir ITI, un tas ietekmēs ERAF. Kas attiec uz manu priekšlikumu saturu? Pirmkārt, tur ir runa par ERAF mērķiem, jeb uzdevumiem manā ziņojumā ir priekšlikuma attiecībā uz to, ka vajadzētu iekļaut demografiskos izaicinājumus šajos ERAF uzdevuma elementos. Par trešo pāntu aptvērums atbalstam. Šeit ir eh, dažādi elementi, kas ir svarīgi un ļoti pretrunīgi. Es nekoncentrējos uz apsvērumiem, bet, kā jūs varat redzēt, manā ziņojumā ir vairāki grozījumi par apsvērumiem, proti par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un uh, saikni ar horizontu 20, 2020, apvārsni 2020, un tas uh, ietekmēs arī uh, regulas nākamos posmus. Kā jau minēju otrajā pantā, tad es piedāvāju šeit pievienot reģionus, kas saskars ar demografiskiem izaicinājumiem, un tas ir svarīgs elements ERAF mērķiem, kas attiec uz atbalsta aptvērumu. Kā jau teicu, te ir pretrunīgi elementi. Uh, Es piedāvāšu paplašināt ERAF aptvērumu, ko patiesībā var redzēt kā tematiskās koncentrācijas atšķaidīšanu. Tātad, eh, ja mēs eh, ņemam šo aptvērumu plašāk, tad eh, šī koncentrācija samazinās, protams. Bet mans mērķis nav kaut ko atšķaidīt, paturēt, uh, um, ir, mans mērķis ir paturēt šo tematisko koncentrāciju, bet dot lielāku elastību. Un eh, gan e, dalībvalstīm, gan atbalsta saņēmējiem dot iespēju e, nospraust savus mērķus, ko viņi vēlētos sasniegt. Proti, ko es piedāvāju? Paplašināt produktīvo investīciju elementu. Komisija piedāvā to paredzēt tikai MVU. Es piedāvāšu uh, to uh, piemērot arī, tātad sakot, jo īpaši MVU, bet nevajadzētu izslēgt arī lielos uzņēmumus. Kāpēc? Tāpēc, ka uh, mans priekšlikums būtu, ka mums vajadzētu koncentrēties uz uh, tiem uh, partneriem, kas var radīt jaunas darba vietas. Uh, Tātad man svarīgāk ir, lai tiktu radīts jauns darba vietas, nevis kas to uh, darīs. Tātad, ja lielie uzņēmumi var radīt jauns darbvietas, tad viņiem vajadzētu būt šādai iespējai saņemot Eiropas fondu atbalstu. Tātad jādefinē ir mērķis, nevis uh, iesaistītā puse. Tātad, ja lielie uzņēmumi ir gatavi radīt darbvietas, tad viņiem būtu jāļauj to darīt. Bet, protams, galvenokārt MVU. Uh, Otrs elements, kas arī ir diezgan strīdīgs, es pie infrastruktūras pievieno arī kultūras, sportu un turismu. Kāpēc? Tāpēc, ka komisijas priekšlikumā mēs lasām, ka sociālie izglītības un veselības elementi šeit būs, bet faktiski, ja mēs sociālo saglabājam, uh, plašākā izplatnē. Tas nozīmē arī kultūru, transportu, veselību un tā tālāk. Bet ja komisija piedāvā sociālo, tad uh, izglītība un uh, tad, tad tas nozīmē, ka sociālais ir kaut kas cits, ko viņš domā. Tā ir tā kā sociāla aprūpa. Ja komisija piedāvā sociālo aprūpi, e, izglītību un veselību, tad, manuprāt, mums vajadzētu pievienot arī citus e, elementus, citu infrastruktūru, ko var izmantot. Um, piemēram, šeit es domāju kultūru, sportu un turismu. Atgādināšu, ka turisms ir uh, liela daļa ekonomikas. Mēs tikko tikāmies uh, Eh, tautas partijas grupā eh, mums bija sanāksme par turismu kā lielu daļu eh, ekonomikas. Tātad tas ir priekšlikums iekļaut kultūru, sportu un turismu. Es piedāvāšu arī trešajā pantā finanšu instrumentu elementu no Eiropa, kas ir arī vispārējā regulā, tur ir aizdevumi, garantijas un cita veida palīdzība. Šeit ir daži elementi, kas nav varbūt tik svarīgi. Es eh, nomainīju reģionus un pilsētas ar vietējām un reģionālajām iestādēm. Tātad es gribētu uzsvērt, ka mēs šeit uh, Eh, runājam par iesaistītajām pusēm un nevis par iedzīvotājiem. Tātad, ja mēs sakām, ka reģioniem un pilsētām, tad mēs domājam arī iedzīvotājs. Bet mēs šeit domājam tieši reģionālās iestādes kā partners. Eh, arī infrastruktūra plašākā izpratnē. Vai mums vajadzētu ļaut attīstītākajiem reģioniem investēt uh, transporta vides un IKT infrastruktūrā? Uh, Pēc tik ļoti daudzām sanāksmēm ar dažādām iesaistītiem pusēm es piedāvāju to svītrot, lai neaizliegtu uh, attīstītākiem reģioniem investēt infrastruktūrā. Tagad ir krīze, un es nedomāju, ka krīzes periodā investīcijas uh, um, uh, vidē un transportā ir pret tam tematisko koncentrāciju. Tātad mēs šeit neatkāpjamies no tematiskās koncentrācijas. Jo, ja ir vajadzīgas investīcijas infrastruktūrā, tad tās ir jāatļauj. Tātad mēs sakām, jā, um, tematiskā koncentrācija, bet nekāda pamata infrastruktūra IKT. Kas attiecas uz ceturto pantu? Tematiskā koncentrācija, uh, tas nozīmē, ka mēs dažādos veidos varam radīt lielāku elastību. Uh, Mans priekšlikums ir balstīts uz vairākiem elementiem. Tātad no 80% uz 7%. Um, uh, un uh, ceturtais uh, tematiskais mērķis ir IKT, un te arī runa par lielāku elastību. Gribētu atgādināt, ka mums ir četras prioritātes uh, teritoriālajā sadarbībā. Šeit nav šī te papildināmība. Un trešais elements ir energoefektivitātes minimālais nepieciešamais slieksnis. Piedāvāju šo uh, skaitli pazemināt. Aizmirsu vienu elementu trešajā pantā, kas ir uh, tabaka. Līdz šim neviens man nav varējis izskaidrot, kāpēc uh, kaut kas, kas ir vispārējā Eiropas politikā, kas ir pret tabaku, un es tam piekrītu, kāpēc tas mums ir Eiropā. Man nav nekas pret uh, smēķēšanas apkarošanu, bet uh, nesaprotu, kāpēc tas mums ir Eiropā. Tad, tad es to uh, izslītroju, jo tas ir nevietā. Kas attiecas uz investīciju prioritātēm? tas ir tas priekšlikums, kas nāk arī no padomas. Tātad mēs saglabājam šīs te kastītes, bet uh, paplašinām saturu. Tātad oficiāli tas viss ir ļoti koncentrēts, bet eh, neoficiāli tas ir daudz elastītāks. Katrs kaut ko pievieno investīciju prioritātēm, un es arī. Tāpēc es piedāvāju. Un nevis tāpēc, ka es domāju, ka mums uh, vajadzētu radīt šeit tādu neskaidru ainu par tematisko koncentrāciju, bet jāiekļauj šeit sinerģijas ar apvārsni 2020. Ir jādod iespēja radīt saiknes ar 2020. Otrakārt, kultūra un krēt, eh, radošā rūpniecība. Tātad tas man ir tieši saistāms ar uh, inovāciju, manuprāt. Šeit ir uh, saiknes. Uh, jāļauj investēt visos uzņēmumos, neatkarīgi no to izmēra. Un tad vēl eh, zema oglekļa izmešu uh, transporta sistēma, tātad uh, tas tiek izņemts uh, no tematiskās koncentrācijas. Tas ir tas pats, kas ar darbvietām vainu. Mūs interesē zema oglekļa izmešu ekonomika, vai mums interesē, kurā pakotnē būs nauda. Transportā uh, ir runa par uh, izmešu samazināšanu, un tam tāpēc ir jābūt tematiskajā koncentrācijā. Tāpēc es piedāvāju to mainīt. Investīcijas elektrībā, naftas, gāzes pārvades infrastruktūrā, atbalsta precizēšana vides, uh, pilsētu videi dzelzceļš, ūdens transports, tie tie elementi, kas pēc daudzajām sanāksmēm ir izkristalizējušies un būtu šeit jāpievieno. Un tas būtībā nemaina šo patieso saturu investīciju prioritātēm. Pēc diskusijām esmu piedāvājis uh, svītrot indikātors no regulas pielikumu, jo tie ir rezultējošie indikātori, un uh, tas ir veids, kā tiek vāci, vākti dati, uh, un tam būtu jābūt delegētajā aktā un nevis eh, šajā regulā. Par ilgspējīgu urbāno attīstību. Es atbalstītu iezīmēt 5% no ERAF, lai nacionālā līmenī varētu partnerattiecību līgumos definēt izlietojumu šiem līdzekļiem un vajadzētu svītrot pilsētu sa sarakstu, uh, lai radītu tā saukto uh, pilotu programmu. Tātad lauku reģioni, viņiem pašiem ir savi līdzekļi, bet šis tīkls ir ļoti svarīgs. Tātad kā izmantot Eiropas naudu, lai atviegloku at, sadarbību pilsētām ar tās uh, reģioniem, kas ir apkārt. Un būtu jāizmanto arī ITI, bet dažas dalībvalstis tiešām iebilst pret to, un tāpēc es piedāvāju, ka ITI var izmantot šiem re, līdzekļiem, šiem mērķiem, bet uh, var izmantot arī citus uh, lietas. Jo sākotnēji bija piedāvājums deleģēt uh, līdzekļus pilsētām uz septiņiem gadiem, bet daudz bija pret. Uh, Un tāpēc mēs eh, savādāk sadalīsim šeit eh, pienākums. Atālinātie reģioni, te nav nekādas izmaiņas no manas puses, bet eh, apkopojot, gribu teikt, ka manā priekšlikumā vispārējā ideja ir saglabāt tematisko koncentrāciju, bet padarīt to elastīgāku dalību valstīm un saņēmējiem kā viņi var definēt saturu un mērķus. Tātad saglabāt šo koncentrāciju, bet neiezīmēt, neierobežot visu. Tādējādi mēs atstājam uh, lielāku brīvību un elastību. Un es domāju, ka krīzes periodā vajadzētu būt šādai atvērtai, viegli maināmai sistēmai. Šeit ir runa arī par uh, pārprogrammēšanu. Uh, tas nav ERAF, bet mums vajadzētu ļaut iespēju uh, šeit lietas mainīt. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you, Jan. Liels paldies, Jan. Kolēģi, mums ir ļoti saspringta darba kārtība šai dienai, tāpēc es gribētu, lai visi noklausītos uh, noteikumus. Mēs diskusijas eh, sākumā pasakam, ja vēlamies runāt, tāpēc eh, vēlos eh, dzirdēt, kurš pašlaik vēlas izteikties par Jāna ziņojumu. Un tad es izlemšu, cik daudz laika es katram no jums varētu dot. Es saprotu, ka mums šeit ir klāt trīs ēnu referenti, izņemot Oģiju Blasu, bet tātad kurš vēlas runāt Kornēlī pirmā? Tātad runātājs saraksts pašlaik ir slēgts. Tagad došu vārdu arī Pēterim Simonam. Kam vēl? Okay. The, the, the list is closed in a second. Runātājs saraksts ir eh, slēgts, un tūlīt es paziņošu, cik ilgi jūs varat runāt. Bet ēnu referentus aicinātu neizteikties par visu, ko jūs vēlaties teikt, eh, un koncentrēties galvenokārt uz uh, grozījumiem, kas iesniegt šim ziņojumam. Tagad ar skarstenē. Jā, vielen dank, Frau Vorsitz. Jā, liels paldies, priekšsādātāji. Ir uh, pareizi, ka mums uh, ir ļoti maz laika, bet uh, šī ir pirmā reize, kad mēs par to diskutējam, kad mums priekšā ir rakstisti, rakstisks teksts un kur klāti referenti, tāpēc uh, nedaudz laika tam būtu jāat, jāatvēl. Tomēr es izteikšos uh, salīdzinoši īsi. Iepriekšējā diskusijā es vienmēr norādīju uz izšķirīgajiem punktiem, kas ir uh, ļoti svarīgi S un D politiskajai grupai, tāpēc esmu priecīga, ka referents vairākos jautājumos mums ir tematiski ļoti tūvs. Gribēju vienu punktu minēt, infrastruktūras atbalstu, un gribēju uzsvērt, ka arī nākotnē būtu jābūt iespējai to attīstīt arī bagātākajos reģionos. Jānis pieminēja arī atbalstu lielajiem uzņēmumiem, jo patiešām pašlaik tur noteikumi ir pārāk stingri, nosacījumi ir pārāk ierobežojoši un nevajadzētu noteikt vispārīgu aizliegumu neatkarīgi no uzņēmuma lieluma atbalstam būtu jābūt uh, iespējamam, jo mēs vēlamies tur izskaust konkurences ierobežojums. Runājot arī par tematisko koncentrāciju, vairākās, uh, vairākos punktos šeit mūsu viedokļi ir relatīvi konverģenti un mēs uzskatām, ka 80% tematiskajiem mērķiem ir pārāk vienpusīgi uh, noteikts apjoms ir jādomā par eh, tematiskiem mērķiem, es vienmēr esmu to sacījusi, un investīciju prioritātes tomēr būtu vēl jāpieslīpē. Izšķirošie vārdi šeit ir uzņēmēja atbalsts. Mēs eh, te dzirdam vienmēr par demografiskajām pārmaiņām, kas eh, to ietekmē turisms, kultūra. Un es patiešām labprāt to atkārtošu Un kaut arī koncentrācija uz šiem trim mērķiem, koncentrēšanās šiem trim mērķiem ir ārkārtīgi svarīga, mēs nedrīkstam aizmirst arī tos mērķus, kas ir nosaukti otrajā pāntā. Ideja iekļaut uh, sabiedrisko transportu ceturtajā mērķī pie tematiskajām prioritātēm, manuprāt, ir laba, un es uh, tā to varētu atbalstīt. Arī atbalsts pilsētām, mūsuprāt, uh, ir eh, svarīgs, eh, te mūsu viedokļi sakrīt, bet ir svarīgi domāt arī par pārējām ilgspējīgas eh, pilsētu attīstības asim. Ir tomēr arī atšķirības mūsu uzskatos par naftas cauruļu vadu būvi. Uh, ka tas varētu saņemt atbalstu. Tam es nevaru piekrist un esmu noskaņota skeptiski par tematisko koncentrēšanos. Mēs uzskatām, ka būtu ļoti noderīgi, ja papildus eh, tiem trim mērķiem, kas ir noteikti, eh, katrs reģions varētu brīvi izvēlēties ceturto mērķi. Domāju, ka tas varētu nodrošināt pietiekamu elastību. Kopumā mēs uzskatām, ka uh, Šī ir laba pieeja, un mēs eh, varētu atbalstīt šo regulu. Paldies! Eh, Karima Dēlī, please. Paldies, vārds Karima Dēlis. Paldies, priekšsādātājs kundze. Gribētu pateikties Albrecht kungam par eh, darbu un ka viņš arī iesaistīja mūs kā ēnu referentus, jo īpaši augstu vērtēja viņa uh, vēlme ievērst, ievērst šeit arī kulturālo dimensiju dažādās investīciju prioritātēs. Paldies viņam par to, ka viņš eh, arī lika mums padomāt par ilgtspējīgu pilsētvidas attīstību un arī par šo slaveno platformu. Manuprāt, eh, šeit ir zināms trūkums tomēr ekoloģijas ziņā. Uh, Un uh, enerģijas un klimata pakotnē ir uh, pieņemti Eiropas mērķi un arī 2020. gada stratēģijā. Un uh, mēs skatāmies arī uz emisiju tirsniecības sistēmas direktīvu. Un es domāju, ka Eiropas mērķi um, tātad samazināt līdz 2020. gadam enerģijas patēriņu pa 20% un arī uh, Eh, izmantot enerģijas eh, struktūrā 20% atjaunīgo enerģiju. Manuprāt, eh, šeit nav tas īsti ņemts vērā. Tematiskā koncentrācija ir jāpiemin, un es gribētu teikt, Albrita kungs, ja mēs nepieņemam šos mērķus, tad mēs uh, neizmantojam iespēju radīt daudzas darba vietas. Un visbeidzot, es domāju, ka uh, tas ir diezgan eh, dīvaini, ka ir šī te uh, vēlme sniegt struktūra fondu atbalstu lieliem uzņēmumiem. Ir jāracionalizē um, valsts izdevumi, mazie uzņēmumi, mikro uh, uzņēmumi līdz šim saņem tiešām ļoti eh, maz struktūra fondu atbalsta, viņiem joprojām eh, pretstatā lielajiem uzņēmiem nav pietiekami resursi attīstīties, jo tie taču ir mūsu ekonomikas motors, bet eh, struktūra fondu līdzekļu rezervēšana maziem un mikro uzņēmumiem tiešām ļautu viņiem attīstīties, radīt darba vietas, Un es gribētu to teikt šajā komitejā, ka uh, princips taču ir skaidrs, ka nu, mazās uzņēmējdarbības akts ir ļoti svarīgs. Vispirms ir jādomā par uh, mazajiem uzņēmumiem, lai varētu attīstīties. Es domāju, ka mūsu komisti, komitejai ir jāievēro šis aspekts un jāveicina atbalsts maziem vidiem uzņēmumiem. Paldies! Lielas paldies! Un tagad uh, divas minūtes katram no nākamajiem trim runātājiem. Vispirms uh, Kornelija. Jā, vielen dank. Um... Jā, liels paldies. Šeit ir vesela virkne lietu, kur mūsu viedokļi sakrīt arī mēs esam, tāpat kā referente, izlēmuši, ka infrastruktūru vajadzētu iekļaut arī lielajiem uzņēmumiem, to pavisam nevajadzētu izslēgt no darbības jomas, un tad katrā konkrētā dalībvalstī un reģionā skatīties, ko atbalstīsim. Kultūra, izglītība, turisms, to mēs atbalstām, uzskatām, ka tas ir pareizi. Uh, Sabiedriskais transports eh, arī tajos eh, baudāt mūsu atbalstu. Energoefektivitātei jātiek saglabātē. Un uh, es uzskatu, ka šis punkts ir ļoti svarīgs. Kur mums ir viedokļu atšķirības par tematiskiem mērķiem? Jūs uh, zināt, ka es mm, atbalstu šo 4% noteikšanu. Uh, Ja, es, ja mēs eh, nosakām tematiskos mērķus, tad eh, šie līdzekļi ir jāizmanto. Nav nekāda iemesla, kāpēc kāds eh, tematiskais mērķis saņem mazāk atbalsta nekā cits, kas ir Eiropas stratēģijā 2020. gadam. Tāpēc es uzskatu, ka šeit būtu jāveic saprātīgi soļi. Pilsētu attīstība, Mēs uh, varam atbalstīt jūsu izvēlēto pieeju. Domāju, ka par to esam diezgan daudz uh, diskutējuši iepriekšējās diskusijās. Bet uh, naftas cauruļvadas un tabaku, piedodiet, uh, tur mūsu domas nesaskan, bet tāda ir dzīve. Domāju, ka vairākās, vairākos punktos mēs varam būt labi draugi un ceru, ka jums būs prieks darbā pie šī ziņojuma. Lielas paldies, un tagad divas minūtes Pēterim Simonam. Jā, liels paldies, paldies arī referentam par šo ļoti interesanto teksta projektu, kas būs diskusijas pamatā. Gribēju uzsvērt divus punktus. Ļoti atbalstu to, ka tiek izmantots jēdziens funkcionālās urbānās zonas, jo pilsēta ilgspējīga attīstība neapstājas pie pilsētas robežām vairākas, eh, tas var aptvert vairākas pilsētas un apkārtni. Tomēr es gribētu iet vēl nedaudz tālāk un runāt eh, par vairākām dažādu reģionu veidu attīstībām, kur varētu izmantot eh, šo jauno instrumentu. Tāpēc varētu domāt papildināt funkcionālās urbānās zonas ar citām funkcionālām zonām, piemēram, uh, turisma reģionus, kas uh, nav urbāni reģioni, tomēr tiem ir funkcionāla nozīme tādā pašā kontekstā kā pilsētām. Tāpēc es domāju, ka šo jēdzienu būtu iespējams paplašināt. Es sagatavošu arī attiecīgu grozījumu un priecāšos, ja turpmākajā diskusijā mums izdosies panākt vienošanos. Otrais ierosinājums attiecībā uz 5% integrētajiem teritoriālajiem ieguldījumiem. Un varētu padomāt eh, par to, ka tas netiek noteikts eh, dalību valstu līmenī, bet operatīvo programmu līmenī. Un vienlaikus varētu padomāt par to, vai pilsētas un reģioni, kuriem ir attiecīgas struktūras un vēlme paši nevarētu uzņemties uh, integrēto teritoriālo ieguldījumu pārvaldību. Un uh, līdzīgi kā tas iepriekš bija ar Urban 2 programmu. Bet es domāju, ka par to turpmākajā diskusijā mēs vēl runāsim. Liels paldies, un tagad uh, divas minūtes Jensam Nielsenam. Uh, Es izteikšos pavisam īsi, atbalstīšu referentu divos punktos. Mana pieredze reģionos, kas nav blīvi apdzīvots Zviedrijā, ir sekojoša. Ir jāiekļauj kultūra, sports un turisms, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un dažos reģionos tā ir galvenā industrija jaunu darba vietu radīšanai. Otrs punkts ir infrastruktūra par to ir eh, grūtāk runāt, jo te apgrozās lielāka nauda, bet eh, kaut arī mūsu reģioni ziemeļos ir bagāti, tie ir ārkārtīgi reti apdzīvoti, un tāpēc eh, būtu strateģiski svarīgi nodrošināt platjoslas interneta pieslēgumu šādos reģionos, un būtu jādomā, kā paredzēt atbalstu šādas infrastruktūras izveidē. Tas pats attiecās arī uz turismu. Es atbalstīju šajos divos punktos. Liels paldies, Nikolas Martins, komisijas vārdā, varbūt trīs minūtes. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribēju sacīt, ka daži elementi referenta priekšlikumā uh, ir virzē, iet virzienā, kas komisijai šķiet atbalstām īpaši pilsētu attīstības jautājumos. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešamība veikt zināmas paskaidrojumus un paplašināt atsevišķas iespējas. Mēs dotu priekšroku atsaucēji uz urbānām zonām, nevis funkcionālām urbānām zonām, un mēs uzskatām, ka uh, pilsētu attīstības platforma varētu potenciāli tikt izmantota, lai nodrošinātu, ka ieguldījumi pilsētu ilgspējīgā attīstībā ir veiksmīgi. Komisijas viedoklis par darbības jomu ir atšķirīgs uzņēmumu iekļaušana neatbilst komisijas viedoklim, ka Eiropas līdzekļus veiktot atbalstot MVU. Un atsevi, atsevišķi lielie uzņēmumi varētu saņemt atbalstu izpētē un izstrādē, bet uh, mūsu pieredze šeit ir atšķirīga. Runājot par labāk attīstīto reģionu infrastruktūru, arī te pieredze rāda, ka šiem reģioniem jau ir pietiekami laba infrastruktūra un komisijas priekšlikums uh, atļauj atbalstīt nelielas infrastruktūras projektus. Mēs uzskatām, ka tā ir labs līdzsvars un tas ir jāsaglabā. Kas attiecas uz tābaku, tas ir eh, skaidrs izņēmums, kas šeit ir iekļauts, un tas ir paredzēts, eh, lai nodrošinātu, ka tabakas eh, ražošanā netiek veiktas nekādas investīcijas, un tas saskan ar es politiku harmonizēto pieeju konkrēta atsauksme uz uh, kultūru, turismu un sportu, mūsuprāt, nav nepieciešama. Un tie ir investīciju elementi, kas uh, ir iekļauti trešā panta pirmā punkta D apakšpunktā, un mēs uzskatām, ka nebūtu vērts uh, šos elementus priekšlikumā izcelt. Šīs ir ieguldījuma jomas, kuras varētu būt svarīgas no teritoriālās perspektīvas, tomēr uh, tie nav galvenie mērķi, kas palīdzēs uzlabot ES konkurētspēju. Par ETS jautājumu. Komisija uzskata, ka mums nevajadzētu ieguldīt naudu pasākumos, kas varētu apdraudēt ETS sistēmu. Visbeidzot, uh, divi pavisam īsi punkti par tematisko koncentrēšanos. To, ko piedāvā šeit referents. Tā ir faktiski jau trīskārtīga atšķaidīšana tiek samazināti procenti, palielināti tematiskie mērķi, kas tiek ņemti vērā šajā procentuālajā likmē, un uh, iekļauta arī pilsētu mobilitāte. Mēs uzskatām, ka tā ir pārmērīga atšķaidīšana un tā nesaskan ar pieeja, kā koncentrēšanās uh, veicinātu uh, es ieguldījumu efektivitāti. Runājot par investīciju prioritātēm. Gribu atgādināt, ka tie ir mērķi. Tematiskie mērķi ir sadalīti vairākās investīciju jomās, lai sasniegtu konkrētas mērķus. Tos ir iespējams konkretizēt, bet eh, nevajadzētu tos paplašināt, lai mēs eh, nepazaudētu no acīm galvenās prioritātes. Lielas paldies, Nikolas, došu vārdu Jannam, lai viņš varētu iebilst, ja to vēlas. Bet uh, Nē, es mēģinu pateikt, runājiet par to, kam jūs piekrītat. Sociālisma zinātnē struktūrālā filozofija nozīmē to, ka mēs piešķir, piekrītam dziļākajām struktūrām. Un mēs piekrītam varbūt šai struktūrai netik daudz virspusē, bet durvis ir atvērtas visiem. Gribēju pateikties uh, visiem runātājiem par konstruktīvām piezīmēm, un uh, te parādās arī mūsu viedokļu atšķirības ar komisiju. Mana pirmā reakcija uzklausot uh, kolēģis bija tāda, ka kultūru, sporta, turismu var uzskatīt par daļu no ekonomikas un uh, ieguldījumu jomu, bet tas nemaina dzīves kvalitāti. Uzskatu, ka ir vispārēja piekrišana par ERF uh, grozīšanu, un diskusijas ir tikai pašā sākumā. Mēs jau runājām ar dalībvalstīm, un pārsteidzoši bija tas, ka dalībvalstīs, kurās ir uh, augsts kohēzijas līmenis, atbalsta mans priekšlikums, un tas man tiešām šķīta pārsteidzoši. Tā bija ļoti interesanta doma. Uh, Priekšsādātāji gribēja izteikt divus vispārīgākus komentārus. Mana ziņojuma kopējā nostāja ir tāda, ka mums nevajadzētu visu izlemt Briselē. Būtu jānosaka mērķi, kas ir jāsasniedz, un pēc tam no dalību valstīm jāpresa, kā viņas vēlas tos sasniegt un to dalību valstis eh, varētu noteikt pašas, kā tās sasniegs nospraustos mērķus. Nevajadzētu izlemt visu detaļās, jo tas ir pārāk ierobežojoši, un eh, elastīguma iespējas ir ļoti šauras. Kā es eh, piedāvāju tematiski, tematiskajos mērķos, es piedāvāju lielāku elastību, un komisija to sauc par atšķēdīšanu, bet te jau nav runa par vārdiem, par uh, jēdzieniem, bet gan par uh, vispārējo filozofiju. Mēs varam noteikt ļoti stingrus nosacījumus, bet nevajag uh, visu noteikt detaļās, nevajag visiem pateikt priekšā, kā šos mērķus sasniegt. Mēs varētu ļaut uh, dalībvalstīm izlemt, vai viņas vēlas vairāk darba, darba vietu. Dažās valstīs varbūt uh, tie būs mazi un vidēji uzņēmumi, kas radīs šīs darba vietas. Uh, citur varbūt tas būs liels uzņēmums, kas rados tūkstotu darba vietu. Es saprotu jūsu koncentrēšanos uz MVU, bet uh, šodien mums ir svarīga izaugsma un darba vietas, tāpēc man ir jāpiekrīt zaļajiem. Nav jau atšķirības uh, viedokļos, bet gan tikai par metodēm, kā mēs vēlamies sasniegt mērķis Mēs, eh, protams, apspriedīsim arī ETS problēmu, un te būs jādomā arī par detaļām. Es eh, negribu runāt par tabaku, es eh, joprojām nesaprotu, kāpēc tas ir iekļauts ERAF, jo tā taču ir KLP, tas ir KLP elements, un tā ir daļa no vispārējās politikas. Uh, Bet kāpēc mēs sakam, ka nekādi ieguldījumi nedrīkst tikt veikti no ēraf līdzekļiem? Tieši no ēraf. Man uh, nav nekas pret šo domu, tomēr es uh, domāju, ka to var labāk pamatot. Domāju, ka mūsu izējas pozīcija ir uh, ļoti laba. Jo, ja jau mēs uh, sākumā par visu esam viensprātis, par ko tad mēs diskutēsim? Uh, bet es domāju, uzklausīsim dalībvalstis un komisiju, noskaidrosim, kas ir ar dažādiem elementiem domāts, un domāju, ka mums izdosies panākt uh, vienošanos. Tas ir tāds infrastruktūras jautājums. Atsevišķās uh, reģionos infrastruktūra var būt uh, inovatīva. Tas nebūs visur, bet atsevišķā vietā tā būs inovatīva un uh, ļaus attīstīt vairākus elementus. Kāpēc mēs neļaujam dalību valstī to izlemt? Tātad vispārējā nostāja ir tāda, ka ir nepieciešama lielāka atvērtība, lielāka elastība, un, protams, ir jābūt ļoti striktiem, sasniedzot Eiropas Savienības mērķus. Liels paldies! Ar to arī vēlētos beigt diskusiju par ERF, un, protams, ka es varu iedomāties, ka diskusijā par kopējo noteikumu regulu daži elementi var parādīties eh, nā, vēlreiz. Pašlaik mēs eh, skaitām jau sekundes un gribētu izteikties, gribētu dot vārdu izteikties eh, diviem referentiem par kopējo noteikumu regulu. Es saprotu, ka šodien mēs runāsim arī par kopējo strateģisko satvaru Un eh, es pieļauju, ka jūs vēlēsiet, eh, vēlēsieties pastāstīt par grozījumiem, kas pašlaik vēl nav teksta projektā, bet pašlaik eh, sāksim diskusiju par 12. punktu Lambēru Vans Nistelrojs. Paldies, priekšsādātāji, jūs ļoti daudz laika, varbūt es varu ātrāk runāt. Labi, pavisam nopietni Mēs uh, esam uz īstā ceļa, mēs uh, esam rīkojuši diskusiju par uh, darba dokumentu galvenajiem punktiem, un mēs uh, šobrīd jau varētu runāt par pirmajiem grozījumiem. Esmu ļoti iepriecināts, ka iepriekšējo nedēļu laikā, arī Strasbūras nedēļā, mums izdevās tikties ar tiem uh, referentiem, kas bija gatavi tikties, lai sīkāk pastrādātu ar piedāvāto grozījumu tekstu. Un mums izdevās panākt zināmu skaidrību. Varbūt, eh, ja tiek iesniegt 2000 grozījumu, tad eh, tiešām ir lietas jāpaskaidro. Mēs eh, rīkojāmies pakāpeniski, soli pa solim, un uh, mēs mēģināsim, un tad, ja mēs vēlamies jūlijas sākumā rīkot balsošanu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo šī regula rāda ietvaru diskusijai Eiropas uh, parlamenta galvenās intereses uh, tiek uh, ņemtas vērā diskusijā, un Tikai tādā veidā mēs varam runāt par mūsu interesēm šo sarunu kontekstā ar padomi un komisiju. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo padomē šobrīd eh, ir tāda tendence. Mēs gan šodien vēlāk runāsim arī komisāru un Dānijas uh, Eiropas lietu ministru un uh, to, cik lielā mērā viņiem ir izdevies pavirzīties uz priekšu. Mēs negribam nonākt situācijā, ka padomē atsevišķas lietas tiek vienpa, vienbalsīgi pieņemtas, un tādā koplēma procedūrā tās ir jāatver no jauna. Tāpēc gribētu, lai kolēģi pievērst uzmanību mūsu grozījumiem, pirms jūs iesniedzat savus grozījumus. Nevajag du, dubultošanos, pārklāšanos. Uh, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem attiecībā uz jebkādiem grozījumiem. Daži kolēģi ļoti ātri skrien uz priekšu, bet eh, pagājušajā nedēļā mēs sapratām, ka tā tas nedarbojas. Otrā lieta. Priekšsādātāji šodien kopā ar Konstanci mēs eh, nedaudz gribētu pievērsties kopējiem strateģiskiem satveram. Mēs uh, esam ļoti daudz pie tā strādājuši, arī mūsu palīgi daudz uh, pie tā strādāja, un esam sagatavojuši grozījumus, kas ir uh, attiec uz konkrētiem pantiem un uh, kas uh, var tikt veikti. Un uh, gribēju paskaidrot, kāpēc tad mēs tik uh, ļoti gribējām ietērptos juridiskā, juridiskā teksta veidolā. Uh, Proti, lai paskaidrotu, kā mūsu priekšlikumi praksē darbosies, kā tos saprast. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu politika būtu taustāma un eh, lai mēs varētu par to stāstīt. Tas ir svarīgi šajā laikā, kad mēs runājam par investīcijām, izaugsmi, darba vietām, jo mēs esam eh, piedāvājuši ļoti daudz grozījumu procedūrās, kas varētu radīt lielāku sinerģijas efektu nekā jau kad iepriekš. Un es priecātos, ja mēs eh, piedāvājam grozījumus eh, kopējā strateģiskajā satverā, tad ir nepieciešams vairāk laika tajos iedziļināties. Ir Mēs esam gatavi jums eh, skaidrot šos grozījumus, un uh, mēs varam sanākt kopā arī ar ēnu referentiem, un uh, mēs uh, laipni gaidīsim jebkuru, kurš klauvēs pie durvīm. Ja būs nepieciešams, veidosim arī jaunas grozījumus. Tāda ir šī brīža situācija, un es ceru, ka priekšsādātāja varēs piekrist šādai pieejai. Nu, pašlaik raugos uz Konstanci un gribēju teikt vienu lietu. Protams, ka četrās nodaļās uh, mēs uh, vēlamies atgriezties pie horizontālajiem principiem un izaicinājumiem, jo te ir jārunā par uh, sinerģijām, par fondu koordinēšanu par eh, stratēģiju 2020. gadam, un tāpēc ir nepieciešams eh, visās politikās iekļaut eh, šīs kāpsnes uz izcilību. Un tas iekļauj arī būtiskus infrastruktūras projektus. Te runa par uh, NPD, par IFI, par uh, daudzām citām politikām. Un uh, te ir jādomā, kā mēs īstenosim šo koordinēšanu. Tāpēc būtu gudri neatkārtot uh, sat, šī dokumenta saturu, bet virzīt uz priekšu to darbu, kuru mēs esam paveikuši iepriekšējās nedēļās. Un gribēju sacīt, ka Mēs ar Konstanci īsti nesakojām šim procesam, bet eh, redzējām, ka daži grozījumi ir tādi, kas nepiedāvā neko jaunu, bet uh, piedāvā tikai juridiskus precizējumus. Mēs uh, sazināsimies ar juridisko dienestu un mēģināsim ar jūsu iesniegtajiem grozījumiem konkretizēt uh, atsevišķas priekšlikumus bet to var darīt nedaudz vēlāk. Kad mēs strādāsim pie dažādu grozījumu apvienošanas kompromisu priekšlikumos, Konstants, lūdzu. Thank you, Lambert. Ich bedanke mich ausdrücklich. Paldies liels. Jā, neko daudz arī nevaru piebilst grozījumu priekšlikumos, ko, par ko Lamberts runāja beigās, no tiem viens politiskā ziņā mums ir būtisks. Tā ir uh, šī ētikas kodeksa vai uzvedības kodeksa ieviešana. Tas parlamentam ir svarīgi, lai mēs parādītu, ka mēs vēlamies, lai šis kodeks šis uh, būtu, jo tur ir iecerēts izskaidrot partnerības principu izskaidrot, un tā ir tāda, varētu teikt, tehniska pielāgošana, bet tomēr svarīga. Par kopīgo strateģisko ietvaru sekretariāta kolēģi ir ļoti, ļoti labi pastrādājuši. Gribu teikt paldies visiem, kas sēdēs caurām dienām un stundām. Un piedāvāja tekstus un izveidoja tos tādus, lai tos var arī grozīt, un e, paskaidroja arī ēpastos, kā ie, ir iespējams iesniegt grozījumus, un rītdien saņemsiet arī ēpastu ar informāciju no juridiskā dienesta, kur e, būs ļoti konkrēti izskaidrots, kāds ir šis valodas lietojums kopējā stratēģiskā ietvarā. Viens svarīgs punkts ir izņems laukā, tas ir bijušais ceturtais, iepriekšējā ceturtā nodaļa, jo šobrīd neredzam, kāpēc tas būtu vajadzīgs. Tematiskie mērķi ir prioritāte, un to mēs tagad šeit izņēmām ārā, jo bet eh, būtiski būtu atlikušos četrus iekļaut kopējā strateģiskā ietvarā. Tas šobrīd ir pats galvenais. Runājot par jautājumu, ko iesākt ar grozījumu priekšlikumiem, tiešām es gribētu papildus pie tā, ko sacīja Lamberts, lūgt sekojošo. Šobrīd ir ļoti, ļoti daudz iesaistīto, kas reģionālajā komitejā cenšas atrast deputātus. Un, protams, ka tur iesaistās šajā meklēšanā arī dalību valstu pārstāvju. No referenta viedokļa nav īpaši liederīgi, ja kolēģi uh, Uh, padomes grozījumus iesniedz kā savējos, tam to var darīt, bet tas nav vajadzīgs, jo tā mēs paši sev tā kā sasienam rokas, mums ir mazāk iespēju uh, būt kategoriskiem pārunās, notiek tāds es, tu man, es tev, um, um, tāda spēlīte. Uh, Nu, skaidrāk es to nevaru formulēt. Jūs taču paši saprotat, ka mums ir vajadzīgas iespējas uh, būt brīviem uh, pārunās un aizstāvēt savu pozīciju. 9. jūlijā būs balsojums un vēsturisko iespēju. Um, uh, kas ļaus reģionālo politiku iekļaut koplēmu procedūrā, mēs nedrīkstam laist garām. Kopējās strateģiskais satvers, tas ir kaut kas gluži jauns, un mēs kā pirmie izrādām pašiniciatīvu un esam piedalījušies kā iniciatori un izstrādājuši tādu ļoti būtisku likumdošanu. Uh, Tagad tikai jāraugās, lai tā arī tiktu pieņemta. Paldies! Paldies! Ivars Godmanis lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies! Tiešām Strasbūrā diskusijas bija ļoti labas un mēs daudz ko noskaidrojām. Arī mani kolēģi saņēmu informāciju. Dažkārt ir ļoti interesanti zināt, kas notiek otrajā pusē. Un tiem, kam ir kontakti ar ministrijām un valdībām, zina, ka pārunu tādi bloki ir. Tas ir, varētu teikt, ka šis process ir pabeigts. Piemēram, prezidentūra un dalībvalstis īpaši nodarbojas ar jautājumu, par ko mēs runājam šeit, nu, nav tikuši skārti. Varbūt tur ir citas prioritātes. Un uh, varbūt ir labi, ka otra puse vairāk piestrādā pie finanšu puses, bet mēs pie šiem strateģiskajiem jautājumiem. Un lai kopumā tātad likuma projekts, likums būtu labs, bet ir daži, daži tādi mm, jautājumi, kas palikuši malā. Uh, Es ļoti drīz iesniegšu šo savu priekšlikumu. Neesmu pārliecināts, vai sociālajiem, sociālai vai dalību valstīm ir pieeja, vai šīs durvis ir atvērtas, lai dalību valsts var saņemt val, pal, atbalstu no sociālā fonda un citiem. Uh, Un šis jautājums būs ļoti nozīmīgs, domājot par to, ka beidzas, kad beigsies šis finanšu ietvars 2013. gadam. Un no 200 līdz 209 miljārdiem tāds ir naudas apjoms, kas par ko šeit ir runa. Daži uzskata, ka to vispār nav nepieciešams izlietot. Ja tas ir pārpalikums. Un struktūrālās problēmas uh, parādījās, neraugoties uz to, ka bija dalībvalsts, kas bija izpildījuši N plus 2 Runājot par šodien apspriežamo jautājumu, es pilnībā piekrītu, ka kopējais strateģiskais ietvers ir jāliek pielikumā, jo es arī uzskatu, ka tas ir paskaidrs, tā, tā ir iespēja, kā lietas atrisināt piešķirtām satvaru. Tāpēc es atbalstīšu šo eh, tā ievietošanu papildinājumā, pielikumā. Un vēl nezinu, kāds būs rezultāts, um, piedāvājot apspriešanai uh, šo ziņojumu un kā tas viss izvērtīsies. Uh, bet komisijas paskaidrojumā izskatās, ka te neko mainīt nevarēšot. Mums ir jāpaliek tur, kur mēs esam, un jautājums ir par to, cik uh, liela būs mūsu, cik liela būs prasme izstrādāt un piedāvāt projektus. Un ir jābūt pilnībai skaidrībai, ka šo šie des, šo naudu nevarēs tā paredzēt noteiktiem mērķiem. Mums ir jābūt atklātiem un godīgiem. Es piekrītu Konstancē, tiešām lobbysti, lobby pārstāvs strādā ļoti aktīvi, bet, ja es pareizi saprotu, tad šī nauda netiks uh, tā kā eh, rezervēta noteiktiem mērķiem. Un pēdējais, par ko mēs spriedām, par PVN ir trīs iespējas. Mēs turamies pie tā, kas mums jau ir, vai izmantojam komisijas teksta 55. pantu C punktu, vai arī mēs atbalstam mūsu referentus. Es drīzāk atbalstītu trešo iespēju, jo tad naudas, tad labumu guvēji gūs lielāku, uh, iegūs iespēju iegūt lielākus līdzekļus bet tas ir ļoti tāds daudzplākšņains jautājums, un es domāju, ka referenti mums ir jāatbalsta tieši šajā jautājumā. Liels paldies! Paldies! Aldržīk, lūdzu, vai tu arī vēlies runāt? Paldies, priekšādātāji! Es gribētu teikt dažus vārdus par dažiem vēl līdz galam neatrisinātiem jautājumiem. Vispirms runa ir par šo rezervi. Manuprāt, dalībvalstu, piemērojot to dalībvalstu līmenī, to varētu izmantot programmām, kas ir tieši nepieciešams. Otrais pievienotās vērtības nodoklis. Par to runāja jau iepriekšējais kolēģis. Manuprāt, kritēriji uh, šī nodokļa uh, piemērošanai ir um, atbilstoši un tāpat būtu nepieciešama lielāka elastība. Tad par so Eiropas sociālā fonda ierobežošanu. Mums ir divas iespējas. Vai nu mēs nosakām vienotu robežu visiem, vai arī samazinām procentu noteiktu um, šo piešķīrumu atsevišķiem reģioniem. Tas ir jautājums, ko var lemt dalību valstu līmenī, slēdzot partnerattiecību līgumus. Tāpat domāju, ka vajadzētu pārdomāt arī jautājumu, vai visos fondos un visos mērķos ir jānosaka maksimālais finansējums 85% apjomā. Un pēdējais izdevumu nodrošināšana kohēzijas politikā un saistība ar citiem pasākumiem, piemēram, apvārsni 2020. Tas būtu, to es gribētu piedāvāt apspriešanai. Citādi esmu apmierināts ar esošo. Paldies! Kornēlīna, pēc tam Pēters lūdzu. Kornēlija, lūdzu, divas minūtes. Es gribētu runāt par to, par ko mēs, ar ko mēs visvairāk nomokāmies. Ex ante noteikumi mani neapmierina. Divi varianti ir no visa atteikties, otrs sadalīt un atņemt, kaut ko samazināt. Man nepatīk neviens ne otrs. Un neredzu, kur šeit ir tā lielā pievienotā vērtība, kas te it kā esot. Principā ar sankciju sistēmu arī mums ir sarežģījumi, sevišķi gadījumos, kur tā nav saistīta ar kohēzijas politiku. Tas attiecās arī uz šiem ex ante noteikumiem. Un to ir vērts apcerēt. Um, par rīcības vai uzvedības kodeksu Jā, tas ir būtiski. Mēs prātojām par to, vai tas būs deleģētais akts vai nē, izdomājām, ka tomēr jā, bet es gribētu uzklausīt arī atšķirīgu pozīciju, ja tāda būs, runājot par stratēģisko ietvaru, atbalstam referenta pozīciju, arī satura ziņā tiešām ļoti labi izdarīts darbs joprojām problēmas rada akreditācija par gada, gada uh, aprēķinu, gada bilāns aprēķinu noslēgumu. Un ja šeit nosaka, piemēram, 10. oktobri vai 1. novembri katru gadu, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti īstenojams, jo līdz ar to ir iespējams projektus plānot tikai uz gadu, ko var īstenot tikai gada laikā. Un šeit tiešām kaut kas ir jādara. Runājot par finanšu instrumentu izmantošanu, arī nedomāju, ka te viss ir labi pārdomāts. Šis jautājums vēl tomēr ir jāpaceļ un jārunā par to, jo te pastāv arī dažāda veida draudi saistībā ar finanšu instrumentiem. Paldies, Pēters Simons, lūdzu. Paldies! Gribu īsi pieminēt divus aspektus ļoti priecājos, ka ar vairāku līmeņu pārvaldības ieviešanu un arī reģionālais un vietējais līmenis ir jāiesaista visās gan partnerattiecības slēgšanas, līguma slēgšanas fāzēs, gan arī visās īstenošanas fāzēs. Uh, Runājot par rīcības kodeksu, domāju, ka to nevajadzētu saturiskā ziņā uzticēt tikai komisijai. Mums ir jābūt pašiem minimālajiem kritērijiem, no kuriem nevaram atteikties, un tiem ir jābūt gan respektētiem eh, darba programmās, gan arī partnerattiecību nolīgumos pat vēl cits jautājums, kas ir vairāk kārt diskutēts, ja piesaistot ekspertus, Un, ja mēs raugāmies uz esošajiem priekšlikumiem par reģi, reģionālajiem un vietējām iestādēm, nu, mēs redzam, ka šeit vienkāršošana nav vērojama, drīzāk pastāv draud vēl lielāka, izveidot vēl lielāku birokrātiju un par kontroles un pierādījumu pienākumiem vēl mums būtu jādiskutē. Paldies! Komisija vēlētos komentēt. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā Hāna kungs komisārs pavisam drīz ieradīsies uh, uzstāties šajā komitejā, un viņam noteikti būs uh, sakāms kaut kas par uh, strateģisko ietvaru. Es nekādā ziņā negribu tagad teikt kaut ko, ko viņš pēc tam varbūt teiks. Protams, mēs um, esam redzējuši šo dokumentu projektu. Un tas bija pavisam nesen, kad to saņēmām un nav mums iespēja bijusi to detalizēt izskatēt. Tāpēc izteikšu tikai pāris komentārus par uh, kopējo strateģisko ietvaru, jeb CSF. Pirmkārt, šis dokuments ir saistīts ar dažiem priekšlikumiem uh, par CPR teksta mainīšanu arī runājot par eh, CSF definīciju, un tas novērt pie viena vērojuma, ka eh, varētu būt šeit viens pārpratījums par to, kas tad ir eh, CSF loma. Runājot par investīciju prioritāšu koordināciju, tas ir saistīts šķiet ar galveno pasākumu svītrošanu, kas ir komisijas darbinieku darba dokumentā pār CSF. Pirmkārt, investīcija prioritātes ir tādas, kas uh, iederas um, uh, vienā fondā un uh, CSF attiecas uz visiem fondiem, tātad tas nedarbojas attiecībā uz prioritātiem. Un otrkārt, investīcija prioritātes uh, ir iesakņotas tematiskajos mērķos, tātad tos ir uh, mērķu detalizētāks formulējums patiesībā. Mēs no komisijas puses uh, vienu, kā vienu no galvenajām lomām CSF redzam uh, vadlīniju sniegšanu par to, kā pieci fondi var dot ieguldījumu piecos, uh, ka, šajos te mērķos. Un šajā kontekstā šie galvenie pasākumi arī ir uh, kalpo savam mērķim, specificējot, kā šie pieci fondi var atbalstīt dažādu veidu investīcijas, uh, bet sekojot vienam kopīgam mērķim. Priekšstādātājs kundze, ja atļausiet, eh, varbūt izteikšu vēl vienu komentāru par eh, kopējo noteikumu regulu. Eh, to neminēja tie, kas runāja šorīt, bet komisijas prāt tas ir ļoti svarīgs aspekts, proti tā ir 20. pānta svītrošana. Tur ir runa par šo ietveru, par performance framework. Un eh, te tiek svītrots 18. Eh, pāns par eh, rezervi un 20. par šo otru punktu. Es gribētu aicināt referentu vēlreiz to paskatīt, jo komisijas priekšlikumā Tātad rezultātu ietvars ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā novērtēt rezultātus, un tas ir viens no galvenajiem punktiem komisijas priekšlikumā. Uh, un uh, rezultātu rezerve arī uh, izriet no tā visa, uh, dodot stimulu sasniegt labus rezultātus, bet ir arī citi elementi, kas šeit ir saistīti, kā jūs zināt, uh, ir iespēja zināmos apstākļos pārtraukt maksājumus un zināmos apstākļos uh, arī var koriģēt maksājumus uh, noslēgumā. Uh, bet šis ietvers, eh, rezultātu ietvers ir ļoti svarīgs visā šajā procesā, lai to virzītu uz priekšu, gatavojot programmas, izstrādājot un ieviešot programmas, lai pievērstos tiešām uz rezultātu sasniegšanu. Un tas tiešām būtu liels zaudējums, ja tas vairs nebūtu, jo tas vājinātu visu priekšlikumu. Paldies, vai referenti grib izteikt savus noslēguma komentārus? Paldies! par eh, šīm debatēm. Galvenais punkts eh, droši vien ir tas, ka procedūra, kurā mēs strādājam, ka to pieņem tagad visi runātāji ir attiecībā uz kopējo strateģisko ietvaru, un šī īpašā procedūra, kādu piedāvājām, tātad piedāvāt vienu papildus nedēļu grozījumu iesniegšanai, jo nav svarīgi tikai Eh, iekļauties striktā laika grafikā, bet svarīgi arī panākt vienošanos par galveniem punktiem. Daudzi kolēģi, manuprāt, jau sāk domāt par sarunām. Jā, nu, tagad mēs eh, kā varētu nonākt pie labākā rezultāta. Arī Vlasaka kungs to minēja. Jā, tā tas ir, bet vispirms varbūt uh, liksim savas kārtas galdā, tas būtu sākuma punkts lai varētu šeit iekļaut mūsu principus un mūsu viedokļus un tad kopā ar sarunu pilnvarojumu, jeb mandātu, mēs varētu arī šo pakotni uh, izveidot. Esmu diezgan optimistisks par to, ko varam sasniegt. Bet tagad atsevišķi punkti. Ernsts Kundze teica, jā, viens punkts, kas ir jānoskaidro, ir akreditācija. Joprojām šeit ir tiešām saikne ar finanšu regulu, kā, kur arī ir zināms process, kas notiek, un daudzi uh, ir optimistiski par to, ka šeit process varētu drīzumā noslēgties. Tātad šeit ir zināmi punkti, zināmas lietas, kas ir jāpieņem, domājot par to, kā varam strādāt ar šo eh, informāciju, ko saņemam no dalību valstīm par jauniem finanšu instrumentiem. Tātad tie abi ir tādi, kā um, eh, pīlāri šajā procedūrā. Nekas daudz netika teikts par šiem procentiem SF un tā tālāk, bet nešaubīgi par to tiks runāts debatēs, un par to jau runājām līdzinājās debatēs, par šo rezultātu rezervi. Nu, ja jūs negribat, jums nav par to jādomā, kā to darīt, nu, tas arī ir viss. Es atvainojos, bet ir daudz labākas procedūras, eh, labāka plānošana, Uh, dalībvalstīs par izaugsmu, par investīcijām, par šīm lietām, kas uh, stiprina uh, tematiskās koncentrācijas ideju. Mums nav vajadzīgs šāds te skaistuma konkurss, kur katrs, katram ir jānonāk. Nē, mums ir krīze, tas nav vajadzīgs, tas ir skaidrs parlamenta vēstījums. un PVN, mēs tiešām konkrēti šeit runājam par pastāvošo situāciju, un es domāju, ka šī ir labākā pozīcija. Nu, protams, uzklausīsim debatēs teikto. Varbūt Konstance var arī saņemt vārdu tagad. Jā, protams, es uh, ļaušu uh, Konstancei izteikties. Paldies! Nākamreiz es sākšu. Nu, nekas es arī tikai pāris komentārus gribēju izteikt par to, ko pieminēja kolēģi. Daudz kas no tā jau ir mūsu ziņojumā, mūsu grozījumos. Tātad uh, rezerve, PVN, sinerģija, arī eksante nosacītība. Tas viss iesaistās uh, reģionālajā politikā, tās visas ir lietas, ko tas, uh, te esam jau iekļāvuši. Kas attiecas uz akreditāciju un uz gadu pārskatu jautājumu. Gribētu vēlreiz norādīt, ka šeit mēs esam atkarīgi no budžeta regulas, par kur šobrīd notiek sārunas. Un gribētu lūgt kolēģiem nekādus grozījumus eh, neiesniegt par tām jomām, kur mēs nevaram eh, to paši izstrādāt. Tātad zināmos punktos, kā piemēram akreditācijas punktos, ir tas atkarīgs no noteikumiem finanšu regulā. To mēs nevaram ietekmēt, un pēc tam tas mums tad būs jāievēro, un tad būs jāraugās, kur tad vēl ir manevrēšanas iespējas kaut ko mainīt, vai tādu varbūt nav. Vēl gribētu norādīt uz to, ka, ja tiešām ir priekšlikumi par vienkāršošanu, uh, Mēs uh, ļoti daudz, kā referenti, runājām par vienkāršošanu, un kolēģiem vienmēr uh, teicām, ka, ja ir iespēja iesniegt šādus priekšlikumus, tad uh, darīt to, un jāatzīst, ka nav nemaz tik uh, vienkārši novienkāršot šo sarežģīto sistēmu, jo, ja mēs kaut kur vienā pusē kaut ko pavēlkam, tad uh, šie te diedziņi uh, um, sāk vilkt citas vietas, un tad citi saka, nē, nē, to nevar darīt. Un tas noteikti ir jāņem vērā šajās diskusijās, kādas var būt sekas. Bet, ja ir šādi saprātīgi priekšlikumi par vienkāršošanu, tad, manuprāt, ļoti labi būtu, ja jūs tos iesniegtu gan mums, gan komisijai un padomai. Vēl pārsteigumu par to, ko teica komisijas pārstāvs šos key actions, jeb galvenos pasākums mēs izņēmām ārā, jo tas nesaistās nekādā veidā ar vispārējo regulu. Tur nav nekas teikts, kas tas vispār ir. Ja komisijai ir kaut kas uh, sakāms, tātad, ja mēs kaut ko priekšā piedāvāsim, mēs labprāt saņemsim arī komisijas atbalstu. Mēs šeit vēl intensīvi par to diskutējam. Un runājot par uh, rezultātu rezervi. Nu, protams, šeit mēs eh, tiešām atbalstām arī kohēzijas politikas vērs, vēršanu uz rezultātiem, proti, ka mēs eh, negribam tikai ražot ciparus, bet gribam redzēt arī rezultātus. Tieši tas ir galvenais, un tas ir arī mūsu interesēs un uh, visu interesēs. Uh, un uh, šīs rezultātu rezerves mērķis taču ir to sasniegt. Ja kaut kas uh, prātīgs mums te ienāks prātā, tad, protams, mēs arī par to runāsim ar komisiju, kā jau Jānis iepriekš teica, un uh, būs arī balsojums par ziņojumu, un uh, tur būs arī komis, kolēģi grozījumi. Tas tad uh, būs sarunu sākums ar komisiju un padomi, un es domāju, ka mēs uh, vēl noteikti uh, saskarsimies uh, ar uh, visām pusēm būs jādiskutē par uh, labu kohēzijas politiku, lai to tiešām varētu uh, panākt un lai tā būtu uz nākotnē orientēta politika. Vēl vienu gribu pateikt, ja kolēģi runā par paratēcēcību līgumiem, runājiet lūdzu par līgumiem un nevis par vienošanos. Ferainbāru un kā padome vēlas. Mēs gribam tiešām līgumus, lai tie būtu saistoši, un tas sarunās ar padomu būs ļoti svarīgs, jo mēs šeit vēlamies tiešām iesaistīt vietējās iestādes, reģionus. Svarīgs uh, aspekts arī šo līgumu slēgšanā. Uh, tātad lūdzu savās attiecīgajās valodās precizējiet, precīzi lietojot šie vārdu līgums. Eh, paldies, mēs jau Tagad esam ievilkuši nedaudz laiku, bet Kornelija Ernsta vēl gribēja nedaudz kaut ko pateikt. Es gribēju uzdot konkrēti jautājumu par šo akreditāciju un uh, gada pārskatiem. Vai tiešām taktiski gudri būtu, ja reģionālās attīstības komiteja par to neko neteiktu? Vai mēs nevarētu vismaz nobalsot, ka mēs to nevēlamies? Tātad kā tad mēs nodosim šo signālu? Kādas citas iespējas tad mums ir to kaut kādā veidā uh, novērst, jo tās tiešām ir drausmīgas lietas. Man šķiet, ka šeit uh, neko nedarīšana, uh, jo tika teikts, ka nevajag iesniegt grozījumus, tik un tā mēs tos iesniegsim, man tas nešķiet saprātīgi. Tātad taktiski man šķiet, ka tas ir problemātiski. Kornēlija. Uh, Žēl, bet tā ir plenārsēdes eh, lēmums par finanšu regulu. Tas ir Greslas eh, kundzes ziņojums, un to mēs ar vairākumu pieņēmām. Parlaments ir koplēmuma procedūrā. Šobrīd norīt sarunas ar padomi, tas ir 56. Eh, pāns finanšu regulā, kas ir tik strīdīgs. Tur ir runa par akreditācijas vietām, un tas ir parlaments, kas uzstāja, lai būtu šī uh, iestāde, un tā nav padoma, kas to vēlas, bet tā ir parlamenta pieņemta izvēle. Tas ir mūsu lēmums, un tagad uh, ir pārāk vēlu mums, kā reģionālās attīstības komitejai, pieņemt citu lēmumu, nekā esam pieņēmuši. Un kā jau teicu, Uh, regulas tekstā tiek skaidri norādīts, ka mēs ar šo akreditācijas iestādi atsaucamies uz 58. finanšu regulas pāntu. Nu, likums ir likums. Um, man tad ir uh, jāturās taču pie tiem lēmumiem, ko paši esam pieņēmuši. Nevar tagad teikt, nu, es to domāju vispārīgi un šeit es to nemaz negribu. Nu, tur, ja mēs to negribējām, tad mums daudz agrāk bija par to jādomāt, kā, kā tad tas ietekmēs reģionālo politiku. Tagad mēs varam tikai vienkārši to izpildīt, vai varbūt runāt ar Grēslas kundzi, kas būtu gatava pieņemt kompromisu ar padomu, bet man tas arī nešķiet reāli. Paldies! Ja mēs. Uh, ja jūs vēlties uh, diskutēt, turpināt uh, pēc pēcpusdienas balsojuma, tad mēs to varam darīt, kāds 15 minūtes varam pārredzēt. Bet es gribētu atkārtot, kolēģi, 7. jūnijas ir um, grozījuma iesniegšanas termiņš par CSF uh, un par vispārējo regulu 31. Uh, mājas uh, 6. vakarā. Un par CSF uh, tas ir 7. jūnijas 12. dienā. Un atkārtošu to, kas jau daudzkārt tika teikts. Mums nav šī te rutīnas procedūra, ko, nu, bet mums ir speciāla procedūra, ko piedāvā sekretariāts, un nu, norādes sekretariāts drīz izplatīs, jums nosūtīs. Bet tie, kas grib iesniegt grozījumus par CSF, un kam nav skaidrs, kā to darīt, lūdzu kontaktējieties ar sekretariātu, ja neziniet, kā to darīt. Un tagad gribētu pāriet pie Johima Cēlera ziņojuma, un lūdzu, bez liekas kavēšanās, tev vārds, Johim. Paldies, priekšsēdātājs kundze, un paldies arī par to, ka jūs uh, izmainījāt darbu kārtību, lai tagad varētu runāt arī par Eiropas teritoriālās sadarbības uh, grupu. Varu izteikties diezgan īsi, jau trīs reizes komitejā esam diskutējuši par uh, regulas projektu ar grozījumiem, un pa šo laiku ir bijusi arī tāds partijas grupas uzklausīšana par eh, šo tematu, un reģionu komiteja arī vairāk kārt izteikusies šīs Eiropas centrālās sadarbības grupas, jeb ETSG, eh, jau ir iesaistījušās debatēs, eh, un ir reģioni, kas grib izveidot vēl jaunas šādas grupas. Izskatās, ka vismaz reģionālā līmenī šis ETSG būs tas tiesiskais instruments, kas tiks izmantots, lai veidotu uh, un organizētu pārobežu sadarbību. Tā regula, par kur mēs šeit runājam, atšķirībā no citām struktūra fondu regulām, Tā ir zināma priekšrocība, jo tā nav pavisam jauna regula. Tā balstās uz jau uh, uh regulu, kas pastāv kopš 2006. gada un ievies šeit grozījumus. Un šeit jāpasakās komisijai, ka tā īpaši reģionu ieteikumus ir ņēmus vērā, kas jau strādā ar šo ETSG un uh, šajā jaunajā uh, regulā paplašina šo darbības jomu. Tādējādi, piemēram, arī publiskie uzņēmumi šeit var tikt iesaistīti ETSG darbā, var uh, veidot šādas divpusējas uh, sadarbības grupas uh, pie Eiropas Savienības robežām, piemēram, varbūt viens dalībnieks no kādas ES valsts un viens no kādas trešās valsts un var jau šādu grupu veidot. Mēs iestājāmies par to, lai tas būtu ne tikai reģionālas politikas un struktūra fondu jautājums, bet lai ETSG varētu tikt izmantots arī visās sektoru politikās, Life Plus, ekoinovācijās vai tam līdzīgās lietās. Mēs vēlamies arī uh, lai ETSG, kā juridisks personas, kas tās ir, var uh, piedalīties arī iepirkuma procedūrās m, mm, dažādās uh, jomās. Un svarīgi būtu arī, lai līdšanējās daudzās uh, certifikācijas iestādes, uh, lai to skaits tiktu samazināts un tādējādi varētu dibināt ETSG Tātad, lai nebūtu jāizņem dažādas atļaujas un certifikāti, lai nodibinātu šo grupu, lai būtu tikai jāvēršas vienā iestādē katrā dalībvalstī, lai nav jāskraid prom apakaļ pa visām iestādēm, lai saņemtu visas vajadzīgās atļaujas. Labāk eh, jāsaskaņo arī nacionālajie noteikumi attiecībā uz ETSG regulu, to mēs vēlamies šeit panākt un aicinām to darīt Un es domāju, ka līdz šim attiecībā uz regulas uh, priekšlikumu esam tiešām guvuši plašu atbalstu. Diemžēl nedaudz atturīgi ir padome par šo uh, grozīto ETSG regulu, un tur nesam vēl varējuši uzzināt, kāda tad ir viņa pozīcija par to. Un ETSG, tur, kur tās tiek dibinātas, tās ir juridiskas personas un līdz ar to arī uzņems atbildību. Un tiem reģioniem, kas šīs grupas ir dibinājuši, dod iespēju pašām pārvaldīt savus projektus. Daži dalību valstīs baidās, ka tādējādi zināmas kompetences tiks nodotas, bet mūsuprāt tas tā nav turpmākajās diskusijās eh, un strīdos ar padomi, es domāju, ka vajadzētu šādas bāžas eh, izkliedēt. Un ETSG, eh, e kad šajā plānošanas periodā ir sācis darboties, tad cerams, ka no 2014. gada tas tiks izmantots pilnībā kā instruments pārobežu sadarbībā. Paldies! you uh, very much, uh, Monika. Lielas paldies, uh, vārds Monikai Safkai. Lielas paldies priekšsādātāji par to, ka devāt man iespēju izteikties. Es uh, domāju, ka būtu jāpaslavē Cēlera kunga darbs. Viņa darba dokuments ir lielisks un sagatavotie grozījumi ir ļoti liederīgi, lai panāktu regulas mērķi, proti teritoriālo sadarbības grupu izveidi, kad komisija iesniedz savu priekšlikumu. Tika uzsākts uh, konsultāciju process. Tajā iesaistījās daudzas interesētās puses. Referents iesniedza tikai 23 grozījumus, un šie grozījumi uzlabo piedāvātās eh, regulas tekstu. Mēģināšu pieminēt dažus no tiem. Pirmais grozījums ir ļoti labs grozījums. Tur ir konkretizēts, eh, kuri uzņēmumi ir jāiesaista, proti tie, kas piedāvā vispārējais nozīmes pakalpojums. Arī piektajā grozījumā, kur ir runa par pārobežu sadarbību, referents tam pieskārās savā ievadā. Sastais grozījums varbūt ir nedaudz pretrunīgāks Jāteic, ka tad, kad es to lasīju pirmo reizi, man bija zināmas bāžas, bet, kad paraudzījos uz to plašākā kontekstā un eh, padomāju par nākošo plānošanas periodu, uzskatu, ka arī sastais grozījums ir vietā un ir liederīgs. Ja jūs nesat to lasījuši, tad eh, sastajā grozījumā ir teikts, ka uh, ir eh, svarīgi nodro, nodrošināt, ka ETSG ir svarīgs sadarbības instruments eh, un tam jānodrošina pilnas tiesības piekļūt visiem savienības fondiem un programmām. Nezinu, kāda ir padomas nostāja šajā jautājumā. Es pilnībā piekrītu arī astotajam grozījumam un pārējiem grozījumiem, kas vienkāršo un precizē tekstu. Uh, Es domāju, ka mums vajadzēs uh, rīkot uh, diskusiju pēc būtības uh, par dažiem no piedāvātajiem gro grozījumiem, bet uh, pēc idejas mēs redzam, ka tie uzlabo un vienkāršo tekstu. Lai šai programmai nākotnē būtu plašāks uh, profils. Liels paldies uh, priekšsādātājiem! jāteic, ka esmu apmierināts ar ziņojumu un to, ka vairums mūsu priekšlikumi ir atspoguļot ziņojumu tekstā. Es augsti vērtēju grozījumus, kas uh, piedāvā PVN vienkāršošanu un kas attiecas uz nodarbināt darba devēju darba ņēmēju aspektu. Lielas paldies, vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties, ja ne, tad dosim vārdu Eiropas komisijai. Bet šķiet, ka neviens e, nav pieteicies, ir e, tikai 23 grozījumi, un tāpēc kolēģiem nav īstas motivācijas runāt, bet tagad došu vārdu Dēvidam, cik vien tev laika nepieciešams. Lielas paldies, priekšsādātāji, neaizņemšu pārāk daudz jūsu laika. Gribēju uzsvērt, ka komisija ļoti augstu vērtē komitejas un referenta izpratni par uh, šīs regulas grozīšanu. Viņš ļoti labi ir uh, rezumējis to mērķi, kāpēc mēs piedāvājam grozījumus, un tāpēc es uh, neaiz, neteikšu runu, lai aizstāvētu regulas grozīšanu. Mēs esam ļoti gandarīti, ka uh, viņš to saprot. Šobrīd gribēju teikt, eh, ka runājot par atsevišķiem grozījumiem, tos var iedalīt divās grupās. Viena daļa grozījumu mūsuprāt paskaidro un konkretizē lietas nedaudz labāk nekā mēs to varējām izdarīt pirms deviņiem vai pat divpadsmit mēnešiem, kad beidzām darbu pie teksta. Uh, Un, kā jau izskanēja ievadrunā, viens punkts varētu būt vispārējais uh, nozīmes pakalpojums sniedzēji. Mēs uzskatām, ka kopš uh, mūsu teksta priekšlikums tika publiskots, ir parādīsies jauna judikatūra, un tāpēc tas ir liederīgi. Ņemot vērā to, ka reģiona komiteja ir paziņojusi, ka tā ir gan kompetenta, gan vēlas darīt šo darbu, tad mēs labprāt atbalstīsim šo grozījumu. Ir arī citi līdzīgi grozījumi. Mm, tomēr riskējot iepilināt darbas pilienu medus mucā, uh, dažu juridisku apsvērumu dēļ mums ir grūtības ar atsevišķiem grozījumiem, kas mūsuprāt nosaka prasības citās savienības likumdošanas jomās. Šī regula nevar grozīt tos noteikumus, kas ir noteikti citās, citos ES tiesību aktos, un tāpēc atsevišķos gadījumos mēs uzskatām, ka šie priekšlikumi, kaut arī to gars šķiet atgalst, atbalstāms, nevar tikt apstiprināti šādā formā, bet eh, varbūt es eh, došu vārdu savai kolēģai, kura var pastāstīt sīkāk par šiem juridiskajiem aspektiem. Lielas paldies, uzklaus, uzklausīsim šos juridiskos argumentus. Ja tas ir iespējams, tad mēs labprāt uzklausīsim šos juridiskos argumentus. Mm, es domāju, ka arī referentam būs svarīgi to zināt. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Jā, liels paldies priekšsādātājiem. Kā Dēvids Svīts jau tikko paskaidroja, ir zināmi juridiski sarežģījumi ar dažiem piedāvātajiem grozījumiem. Tos var sadalīt četrās grupās, kā jau tika minēts. Ir piedāvāts apsvērumu punkts, piedāvāti apsvērumu punkti, kas atsaucas uz uh, citām politikas jomām. Un tāpēc mēs nedomājam, ka šī regula var runāt par um, uh, citām es politikām, INI un e, IPO un tam līdzīgi. Bet uh, mēs uh, mēģinām sadarboties ar šiem dienestiem, lai ETSG varētu tikt ņemti vērā. No otras puses, runājot par regulu grozīšanas procedūru, grozījumi 2 un 4 atsaucas uz pantiem, bet uh, pantā jau ir atspoguļots um, apsvērums, kurā tiek paskaidrots, ko tad uh, īsti vēlas regulēt. Tātad šeit ir jāiekļā atsauc uz apsvērumu, nevis tikai pantu. 20. grozījumā, kas attiecas uz 16. pantu, mums nav īsti skaidrs, kas tur tiek piedāvāts, vai tas ir jauns punkts vai jauns apakšpunkts. Trešā grozījuma grupa ir saistīta ar to, ka tiek izteikti grozījumi priekšlikumi apsvērumu punktiem un attiecīgajiem, attiecīgajiem pantiem, un tie īsti nav saskaņoti. Piemēram, desmitajā grozījumā tiek piedāvāts apsvērumu punkts, kurš nekur tālāk neparādās pantos. Nu, šeit ir runa par to, ka e, reģionu komitejai būtu jāņem vērā Eiropas stratēģija 2020. 20 gadam. Tad ir izteikti, teiksim, 20. 21. un 23. grozījumā šie priekšlikumi netiek paskaidroti ar attiecīgiem apsārumu punktiem. Un ceturtā grupa būtu grozījuma priekšlikumi kas mums nav īsti saprotami. Piemēram, 8. un 17. grozījums. Tie nosaka, ka ETSG var slēgt līgums ar citām juridiskajām personām, jo ETSG ir juridiska persona. Tas taču ir pašsaprotami, un mums nešķiet, ka to vajadzētu vēl īpaši izcelt. Devītajā grozījumā tiek runāts par to, ka komisija ir piedāvājusi piemērojamās tiesības noteikti saskaņojot. Un ir skaidrs, ka uz ETSG Francijā attiecas Francijas tiesību akti, bet Te ir runa par konkrētiem tiesību aktiem, kas uh, skār ETSG darbību. Jebkurā gadījumā būtu jāpatur lielākā šī apsvēruma teksta daļa, jo ir jābūt skaidrībai, kādi noteikumi tiek piemēroti attiecībā uz ETSG personālu. 19. grozījums kur ir izcelts uh, tas, kāda, kāda situācija ir tad, ja ETSG ir ierobežota atbildība. No šīs juridiskās personas statusa jau izriet tas, ka tā ir ierobežota atbildība, un līdz ar to darījuma partneri ir informēti par to, cik tālu šī atbildība sniedzas. Un visbeidzot 20. grozījums. Un nu, šeit tiek piedāvāts, ka Eiropas komisija pilnvaro reģionu komitejai noteikt, eh, ko tā dara ar šo platformu. Bet es domāju, ka reģionu komiteja pati var nospriest, ko tā darīs ar šo platformu. Pēdējais komentārs par 14. grozījumu, kur tiek piedāvāts visās eh, dalību valstīs publiskot um, ehm, ETSG nolīgumu. Tas būtu jādara 23. oficiālajās valodās, bet jau pastāvošajā likumdošanā ir teikts, ka tiek nodrošināta publikācija Eiropas Savien Savienības oficiālajā vēstnesī, ka ir izveidota jauna ETSG. Un Tālāk tiek norādīts uh, uz attiecīgajiem dokumentiem. Bet komisija ir gatava apspriest šos grozījumus ar referentu detalizētāk. Paldies! Lielas paldies par šo komentāru! Vai jūs vēlaties atbildēt, lūdzu? Jā, es labprāt piedalīšos pārunās man tikai šķiet, ka daži no šiem apsvērumiem, ko komisija piedāvāja, man nav saprotami, ja runa ir par citām politikas jomām, kas tiek pieminētas, tad, piemēram, kaimiņa attiecību politika, IPA, kaimiņa attiecības politikai mūsu Mēs esam izstrādājuši atzinumu balsojumam un bija taču tieši, tas taču tieši bija paredzēts jau no sākuma, ka ir jābūt saiknei ar citām politikas jomām un iesaistot trešās valstis, tās lielākoties atrodas pie Eiropas Savienības ārējām robežām, un tas tiešām ir ļoti liederīgi uzsvērt, ka politikas jomas ir cieši saistītas un mums ir tāda koherenta pieeja. Tad par 20. kur runa ir par platformu, ETSG platformu. Un te ir vēl otrs teikums, kāpēc mēs gribam, lai komisija šeit iesaistās uh, proti, lai panāktu labāku integrāciju ETSG dažādos, eh, labāk integrētu šīs grupas dažādos sektoros Eiropas Savienībā, jo nevar to visu reducēt uz tikai uz reģionālo politiku. Jābūt tādai plašākai pieejai, un tieši to vēlas arī paši reģioni bet es labprāt piedalīšos turpmākajās debatēs ar komisiju. Paldies! Thank you very much. On, and... Paldies! Ja es pareizi saprotu, šo punktu tagad varam noslēgt. 31. mais ir grozījumu iesniegšanas termiņš, un tagad mums ir desmit minūtes līdz um, brīdim, kad sāksies uh, uh, debates ar komisāru. Tātad tagad mēs gaidīsim komisāru, kurš ieradīsies, komisāru Hānu, kurš ieradīsies pulksten 11. Un tie, kas nepiedalīsies diskusijās par mūsu ne, nedzirdēja, ka mēs mainījām darba kārtību. Es gribu uzsvērt, ka pulksten trijos būs ļoti nozīmīga uh, uzklausīšana ar itre par sinerģiju. Un tāpat būs arī balsojums. Lūdzu, pēcpusdienā nāciet, lai varam visi balsot. Balsojums arī būs svarīgs. Uh, Godātie kolēģi, mēs atsākam sanāksim, komisārs ir ieradies, komisārs Johannes Hāns, ko es uh, sirsnīgi sveicu mūsu sanāksmē. Ir ļoti būtiski labi izmantot laiku un noskaidrot daudzas neskaidrības, kas jums ir radušās sarunā ar komisāru tāpēc došu vārdu komisāram, un tad mēs sāksim diskusiju. Lūdzu, paldies priekšādātāji. Paldies par uzaicinājumu šodien viesoties šajā reģionālās attīstības komitejā un izklāstīt arī savu viedokli par kohēzijas politikas tiesību aktu pate, paketi. Gribu jums izklāstīt to, kāda ir situācija. Jau daudzas nedēļas Eiropā notiek diskusija par to, kāda var būt izaugsmes impulsi Eiropas tautsēmniecībā, bet bieži paliek nepamanīts, ka jau struktūra fondi mums ir ļoti būtisks izaugsmes instruments. Tas ir mūsu rīcībā. Uh, un Barozo par to runāja pagājušajā nedēļā. Viņš runāja par Eiropas uh, fondu lielo nozīmi, un kohēzijas politika var pildīt savu lomu tad, ja kohēzijas politika ir saistīta ar izaugsmu darba vietu veidošanu izaugsme ir nepieciešama, un mēs varam diskutēt par to, kādus instrumentus mums nepieciešams stiprināt pārunas par kohēzijas politikas tiesību aktu paketi un finanšu perspektīvu notiek šobrīd, un mums ir um, jārīkojas ātri. Pirmā lielā nodaļa MMF, uh, tajā ir runa par to, par kādi ieguldījumi, kādi līdzekļi ieguldījumiem ir mūsu rīcībā līdz 2020. gadam. Paldies Reģionālās attīstības komiteja par aktīvo iesaistīšanos komisijas tālā, priekšlikumu tālākā izstrādē un arī par sadarbību ar padomi. Es jums īsumā izklāstīšu komisijas viedokli vispārējo jautājumu padomē tikos uh, aprīļa beigās ar padomes pārstāvjiem un runājām par strateģisko programmēšanu, vienkāršošanas pasākumiem, ex ante noteikumiem un konstrukt. Diskusijas bija ļoti distru, uh, konstruktīvas, kaut gan, protams, rezultāts vēl nav galīgs. Komisijai ir tās loma saskaņā ar līgumiem kā starpniecei, kā mediātoram, un mēs attiecīgi arī strādājam. Un tas nozīmē, ka nav arī nekādu vienošanos ar vienu no abiem likumdevējiem komisija. Um, Komisijai ir savs viedoklis par likumdošanas priekšlikumu un par tā saucamajām pārunu uh, negotiation boxes. Mēs esam arī pauduši savu nostāju un esam atvērti diskusijām. Atsevišķo jautājumu sadalīšanu pa šīm nu, tā kā nodaļām vai atvilknēm tās eh, šeit no, es gribu pievērsties dažiem jautājumiem, kas ir pēdējā laikā ieguvuši īpašu lielu nozīmi un kur es gribu arī paskaidrot šo to. Stratēģiskais ietvars struktūra fondiem ir ļoti nozīmīgs šajā reformu priekšlikumā. Es zinu, ka jau no paša sākuma viedokļi atšķīrās komisijas viedoklis attiecībā uz šī ietvara juridisko raksturu atšķīrās no abu pārējo likumdevēju nostājas. Bet mēs atzīstam, ka šis instruments ir ļoti būtisks un runa ir par galvenajiem satura jautājumiem. Komisija ir gatava uzsākt diskusijas par pielikumu regulai, un šajā pielikumā eh, tas nekādā veidā neietekmēs īstenošanas aktu. Un mēs esam parlamenta rīcībā, uh, lai piedalītos diskusijās par šī pielikuma saturu saturu un to, kas tajā tiks iekļauts. Un tas ir nepieciešams, lai mēs pēc iespējas ātrāk vienotos. Pirms pāris nedēļām komisija arī iesniedza šo priekšlikumu par uzvedības rīcības kodeksu, jo, jo labāk mums izdosies visus partnerus iesaistīt, piešķirot tiem noteiktus pienākumus, jo labāks būs arī sadarbības rezultāts. Diemžēl padome pilnībā nevērtē pozitīvu šo priekšlikumu, un es ļoti augstu vērtēju uh, atbalstu, ko mums ir izrādījis Eiropas parlaments. Runa ir par gan uh, valstisku, gan nevalstisku struktūru iesaistīšanu programmu īstenošanā. Diskutējot par līdzsvaru starp izaugsmi un finanšu stabilitāti Eiropā, liecina par to, ka mums arvien vairāk ir jādomā par to, kā vislabāk iz, izlietot ierobežotos līdzekļus. Uh, diskusijas padomē un arī parlamentā par koncentrāciju pret, koncentrāciju un uh, otrā pusē tātad pret, el, par elastību, mēs šīm diskusijām sekojam līdz ļoti uzmanīgi. Komisija vēlas, lai koncentrācijas pamata princips netiktu apšaubīts, bet ja elastība tiek izcelta īpaši vai nozīmē īpaši daudz, proti, ka reģioni vai uh, var pilnīgi brīvi uh, izdomāt, kā rīkoties ar piešķirtajiem līdzekļiem, tad tas tomēr nebūs pareizais ceļš, lai nodrošinātu ilgtspējības mērķu sasniegšanu. Uh, tad reforma, reformas ceļā nebūs iespējams īstenot vienu no būtiskākajiem reformas mērķiem. Ieguldījumiem ir jābūt tur, kur izaugsme ir iespējama. Inovāciju enerģija, inovāciju spējas mūsu uzņēmumiem ir absolūti nepieciešamas. Tas pats attiecas uz jaunu enerģētikas veidu ieviešanu un attīstību un arī uz virkni citu pasākumu, piemēram, kvalifikācijas palaugsnāšana un apmācība. Kohēzijas politikai pievienojot arvien vairāk jomu, uh, Uh, var notikt tā, ka reģioni vienkārši tiek pārslogoti ar dažādiem plāniem un izaugsme tiek, tiks apdraudēta. Mums ir jāapzinās, ka īpaši ir jāstiprina tās politikas dimensijas, kas ļauj uh, veicināt izaugsmi diskutēsim par to, kā mums reģionus, kā mums vislabāk ņemt vērā reģionu intereses uz vajadzību un vajadzības, tai pašā laikā neaizmirstot lielos uh, mērķus līdz 2020. gadam un izaugsmas mērķus. Eiropai ir vajadzīga izaugsme un drošas darba vietas. Gribu jūs aicināt kopā strādāt, lai īstenotu ilgtspējīgu ieguldījumu politiku Eiropā un mūsu reģionos, un gribu jūs lūgt neaizmirst šo aspektu, jo par politikas sekmēm galu galā uh, tomēr liecinās tas, vai Eiropa spēs ātri tikt ārā no šīs ļoti smagās ekonomiskās situācijas, ko var pat saukt par krīzi. Paldies! Kā vienmēr došu vispirms vārdu koordinatoriem Lamberts van Nistelrojas lūdzu. Paldies! Paldies, ka esat mūsu vidū, komisārkungs, tieši šajā brīdī. Es pieminēšu tikai dažus jautājumus, kas man interesē, citi kolēģi noteikti kaut ko pievienos. Vissvarīgākais droši vien ir fakts, ka mēs, lai mēs, mums ir jāsaprot, ka kohēzijas politika ir piemērota, lai stiprinātu mūsu ekonomiku, uzlabotu vides situāciju un integrētu cilvēkus. Un mans jautājums ir, vai mēs pārāk nevilcinamies uh, rādīt to, ko mēs īstenībā darām ar mūsu instrumentiem. Pārunās visiem uh, ir skaidrs, kāds efekts ir kohēzijas politikai un mūsu instrumentu izmantojumam, bet dažkārt man šķiet, ka mums ir jāpierāda mūsu darbības lietderība un mūs sauc par kaut kādu tādu mazliet tā kā anarhismu vai vecas politikas pārstāvjiem un kaut ko nepieciešams mainīt. Uh, ir svarīgi, lai komisija un parlaments eh, strādātu roku rokā un paskaidrotu, skaidrotu to, cik liels ir mūsu ieguldījums izaugsmē un darba vietās. Un mūsu ieguldījums tieši eh, pēdējā laikā eh, vides situācijas uzlabošanā arī ir jāreklamē, jāpopularizē. Uh, Runa ir arī par šādiem jautājumiem, ne tikai par reģionālās attīstības fondu, bet arī par kohēzijas fondu, sociālo fondu. Varbūt tiešām te ir vajadzīga lielāka skaidrība. Otrs par neizmantotajiem fondu līdzekļiem. Vai jūs varat skaidri pastāstīt, kas īsti šobrīd notiek? jo daudzi ko š, nesaprot, ko šis N plus 2 un N plus 3 un saistības un tā tālāk, kas tas īsti ir, jo šajā periodā, kad valstis samazina budžetus, e, grūti ir cilvēkiem saprast, ja viņiem nepaskaidro, kāpēc Eiropa prasa sev vairāk līdzekļu ir jābūt uh, skaidrībai, kā tad nauda tiek izlietota, un es esmu ļoti priecīgs dzirdēt to, ko jūs teicāt, ka to, ka komisija neatkāpjas pati no sava priekšlikuma. Nekāda kaulēšanās šeit tā nu, vai nekādas eh, tādas eh, slepenas vienošanās nav. Tiekoties ar Dānijas prezidentūru pēdējo mēnešu laikā, um, nu, man ir prieks par to, ka komisija ir tik pretīm nākoša 9. jūlijā būs balsojums, un mums līdz tam ar komisiju ir jātiek skaidrībā pārunu procesā arī par šīm negotiation boxes. Un vēl nākamais pēdējais jautājums. Ir būtiski, lai debates, debatēs būtu skaidrs, ka mums ir līdz lemšanas tiesības attiecībā uz šo tiesību aktu paketi, un mēs neatteiksimies no mūsu mandāta. Neraugoties uz to, ka kādi jautājumi varbūt tā kā nokļuvuši šajā mandātā vai šajā no kompleksā, kas ir tieši domāts padomēji vai uzticēts padomēji. Tas ir, tās ir vienkārši parlamenta pamata tiesības. Es domāju, ka citi mani kolēģi mani papildinās, bet no manis būtu viss. Paldies, tagad Konstance Krēla. Paldies. Šobrīd situācija ir tāda, ka kā referente par fondu regulu mēs esam mēs esam iesnieguši savus ziņojumus un varam teikt, ka komisijas priekšlikums par kohēzijas politiku bija uh, labs. To mēs tagad tā varam pateikt. Ja mēs gribam kaut ko mainīt, tad nevis kopīgo priekšlikuma arhitektūru, to mēs nevēlamies mainīt. Vienkārši dažās vietās mums vēl ir, mums ir atšķirīgas pozīcijas salīdzinājumā ar komisiju. Uh, Tāpēc šobrīd varu teikt paldies komisijai par tās priekšlikumiem, bet man ir viens jautājums, komisāra kungs. Jūs zināt, kādi ir mūsu priekšlikumi, jūs zināt arī to, kas eh, ir šajās, eh, šajās negotiation boxes, kas tur katrā atrodas. Un būtu, ir labi, ja jūs atbalstāt parlamentu. Lamberts par to arī runāja. Mēs neatkāpsimies no savām uh, līdzlemšanas vai koplēmuma tiesībām. Būtu jauki, ja jūs mūs atbalstītu arī praktiski. Es gan īsti nezinu, kā tas praktiski varētu izpausties. Varbūt jūs varētu izteikt priekšlikumu. Ir jautājumi, kas ir tikuši pārunāti padomē un ko ir vērts atbalstīt, piemēram, uh, operacionālās programmas, uh, proti sadalot, tās sadalīt divās daļās, lai var um, um, veikt grozījumus arī skatot arī pēc atbalsta perioda beigām. Komisija ļoti varētu pēc iespējas ātrāk tikt skaidrībā, ko tā galu galā domā par uzvedības kodeksu. Un es ļoti priecājos dzirdēt, ka komisija ir gatava ar mums runāt par pielikumu. Tas man tiešām iepriecina jo es domāju, ka mums mērķis ir viens un tas pats, šis kopējais strateģiskais ietvars. Te būtu būtiski vienoties, kā mēs vēlamies šeit kopā strādāt. Protams, jautājumi ir sarežģīti. Arī šī rezultātu rezerve, um, multifondu pieejamība, makroekonomiski kā kondicionalitāte un tā tālāk, tas viss nav vienkārši, bet par vienu es tomēr brīnījos. Es arī lūdzu savus kolēģus komitejā vienmēr nošķirt, kāpēc komisija vienmēr piekāpjas un vienojas ar dalībvalstīm, bet neslēdz līgumus Mēs gribētu, lai šādu vienošanos vietā būtu līgumi, kas ir saistoši, kur, kas būtu arī saistoši vietējām reģionālajām iestādēm, lai būtu skaidrība, kā, kādi ir plāni un ieceres reģionu un vietējā līmenī. Tātad šeit ir jābūt uh, li, līgumu formai, nevis vienošanās. Tāpat es domāju, ka nemaz nav slikti, ja arvien vairāk padomas pārstāvju aptver, ka kohēzijas e, politika ir instruments, ar ko var īstenot ieguldījumu politiku un kohēzijas politiku. Un to es arī redzu, mai, kā mainās žurnālistu uzdotie jautājumi. Cilvēki ir aptvēruši ka kohēzijas politika ir uh, izaugsmi veicinošs instruments. Tas ir īstais instruments uh, izaugsmes panākšanai. Un arī parlamenta ieguldījums šeit ir ļoti būtisks. Es gribētu aicināt komisiju vēl vairāk mūs atbalstīt, jo kohēzijas politika kļūs arvien nozīmīgāka. Uh, nākamo gadu laikā. Un ja tā tiks reformēta, tad mēs uh, mierīgu sirdi varam pieprasīt lielāku līdzekļu apjomu. Un es gribētu arī, lai šajā ziņā informācijas apmaiņa starp mums būtu arvien aktīvāka. Paldies, Ivars Godmanis. Thank you. Paldies. Centīšos izteikties īsāk, bet uh, gribētu izteikties par divām lietām, ko gribētu uzsvērt komisārkungam. Pirmkārt, pastāvošā situācijā, kas ir saistīta ar nākotni. Un problēma ir tāda, ka budžeta komitejā esmu arī eh, biedrs budžeta komitejā. Mēs meklējam rezervas, finanšu rezervas turpmākajiem septiņiem gadiem. Un problēma ir tāda, ka kohēzijas līdzekļiem ka finansējums ir par 5,1% mazāk. Labi, naudas nav pārāk daudz. Ja mēs izslēdzam šo Connecting Urban Facility, tas kādreiz bija citā aizdevuma kategorijā, bet tas nav gala rezultāts. Uh, varētu vēl būt, ka uh, zināms dalībvalsts prasīs budžeta samazinājumu. Kāds būs rezultāts, to mēs nezinām. Bet pirmā lieta, kas man ir jāuzsver Hāna kungam, ir Eh, šo te eh, jautājums par atlikumu. Saskaņā ar eh, Levandovska teikto, tas varētu būt 210, 2010 miljārdi. Problēma ir tāda, ka nav tāda laba izpratne vismaz budžeta komitejas deputātu vidū, varbūt, ka šeit kolēģi labāk to pārzina, bet šī te rezerve, jeb RAL, pret to ir tāda emocionāla attieksme, proti nauda, kas nav līdz šim izmaksāta, un to mēs nevaram arī izmaksāt. Kaut kas ir nokavējies un tā tālāk. Un otrs viedoklis ir pretējs. Viss ir jāizmaksā līdz pēdējam. Un es gribētu lūgt eh, tādu skaidrojumu, skaidrību. N plus 2, N plus 3. Vai reāli ir tas, ka nebūs kavēšanās, un arī nauda no 2000 līdz 2006 gadam, kas eh, joprojām vēl ienāk kohēzijas fondā, vai tā pienācīgā veidā tiek izmaksāta, vai ir šeit rezerva vai nav rezerva. Jo, jā, tā varētu būt laba iespēja, kā ietaupīt naudu 2013. gada budžetā, kur ir liels sloks Komisijai nav izmaksāt, iespēja izmaksāt šos 5 miljārdus, eh, tāpēc, ka bija valstis, kas iesniedza savus čekus N plus 2, un tās nav pārkāpušas likumu. Jā, cits saka, jūs esat par vēlu, jums netiks izmaksāt. Tam ir jābūt skaidri pateiktam, ka tie nav pārkāpuši likumu. Uh, bet eh, šeit ir jābūt lielākai rezervei kohēzijai, un jums tas ir jāaizstāv, jo pretējā gadījumā būs liels pārpratums. Mēs budžeta komitejā ziņo, eh, gatavojam ziņojumu par RAL, un mums ir daudz diskusijas par to. Ir darba dokuments, bet tur nav arī īsta skaidrība. Un uh, problēma, kas ir saistīta, ir arī maksājuma apturēšana. 16 valstis sociālajā fondā un 8 valstis reģionālajā fondā vairs nesaņem maksājumus, un tas nav revīzijas jautājums. Jā, zināmās valstīs varbūt tas ir saistīts ar revīziju, bet tā ir tīri skaidri likviditātes problēma, un komisija tagad to visu atstumj uz pēdējo gadu, uz 2013. gadu. Tātad eh, mēs godīgi sakām, ka ja šie maksājumi ir pareizi, tad mums ir jāmaina budžets, jāgroza budžets, jo bez budžeta grozījuma mēs šo problēmu neatrasināsim. Tas netiks atrasināts arī 13. gadā, un tas tiks atlikts vēl tālāk, un tas būtu vissliktākais scenārijs. Un tas nav nekāda saistāms ar jauno kohēzijas politiku. Un otrā lieta. Uh, jūs uh, par jūsu priekšlikumiem. Jūs teicāt, ka jūs uh, uh pie tiem pieturoties. Eh, ir šīs sarunu uh, ietvers. Proposals, how to, how... Un mēs šajos priekšlikumos runājam par to, kā uzlabot visu šo uh, projektu. Jautājums vēl par to, cik naudas būs, bet jāsaka divas lietas. Pirmkārt, eksante, jūs pieturaties pie tā, bet es domāju, ka mūsu referenti ir atlikuši ļoti labu priekšlikumu. Bet eh, šeit tas ir jāsastāja ar kohēzijas fondu izmantojumu, jo pretējā gadījumā var notikt tā, ka krīzes posmā, kas vēl nav beigusies, tā tad ir ļoti bīstami eh, noteikt makroekonomikas noteikumus. Jā, ir ļoti vienkārši. Es varu atrast valstis, kurām ir ļoti slikti makroekonomikas rādītāji, bet kas ir labi izmantojis kohēzijas līdzekļus un pretēji. Tātad jautājums ir, ka ja ir uh, reģioni, kur problēmas tik ātri nav atrisinājums, tad uh, šie makroekonomiskie rādītāji var nākt par sliktu visām valstīm, kurās ir šie reģioni. Un tāpēc es atbalstu mūsu pozīciju. Manuprāt, nav pienācis īstais laiks to tur ielikt, eh, būtu labs laiks, ja nebūtu krīzes laiks. Ehm, labos laikos var uzlikt striktus noteikumus, bet tagad nav īstais eh, laiks. Ir pat teksts, kas vēl nav ratificēts par eh, finanšu stabilitāti. Un tagad par izpildes rezervi. Komisijā joprojām ir 5% rezerve gada beigās. Ja es būšu slikti rīkojies, tad es nesaņemšu šos maksājumus. Man ir jāizpild 95% un jāiesniedz gada ziņojums, gala ziņojums, un ja nē, tad es nesaņemšu šos 5%. Ja šī izpildus rezerve tiek noteikta pusē, pusē termiņa, tad eh, valstis un reģioni mēģinās izvairīties no šī riska, un es saprotu, ka tad viņi piedāvās vienkāršāks projekts un netik sarežģīts projekts, jo tie, kas ir garāki, ilgāki projekti, tiem ir zināmi riski, eh, un valsts zinās, ka tās nevarēs tos izpildīt līdz uh, galam, un uh, tātad izvēlēsies vieglākus projektus, un tas radīs tādu iespaidu, ka uh, viss ir kārtībā, bet tas uh, neveicinās izaugsmu. Paldies par uzmanību. Paldies, Ivar. Tagad došu vārdu komisāru kungam, lai viņš var rēģēt uz šiem trim komentāriem. Um, ich, ich kann das ja kurz. Es varu pavisam īsi izteikties. Pirmkārt, mēs noteikti vēl sastādīsim un jums iesniegsim dokumentu par to, kā struktūra fondi ir strādājuši pēdējos gados, runājot par izaugsmu un darba vietu radīšanu. Un uh, būs arī skaidrojums par šiem neizmantotajiem līdzekļiem. Es uh, negribētu runāt par neiztērētajiem līdzekļiem, bet, kā jau jūs zināt, tad šī nauda E, jau ir piešķirta zināmiem budžetiem, tātad e, nav tāda gaisā karājošās nauda. Mēs mēģinām e, pārveidot, grozīt rīcības programmas, pārvietojot līdzekļus pa izdevumu kategorijām, varbūt, ka viss budžets netiks izmantots uh, kādā vienā jomā, bet citā jomā tad to var izmantot. Tātad šī elastība vienmēr pastāv. Pēdējā gada laikā, ja nemaldos, esam pēdējos divos gados vairāk kā simts programmas grozījuši kopapjomā par 17 miljārdiem, un pēdējos pāris mēnešos uh, tie bija gandrīz 8 miljārdi. Uh, Un um, pateicoties šai te Barozo iniciatīvai, kas ietver arī ESF, es te runāju tikai par ERAF, tagad mums būs vēl 5 līdz 8 miljārdi, kas tiks piešķirti šai te uh, cīņai pret uh, jauniešu bezdarbu un MVU atbalstam. Tātad atkārtoju, nav vienošanās ar padomi, un parlaments var uz to paļauties. Kas attiecas uz uh, sarunām starp parlamentu un padomi, šī komiteja arī ietilpst sarunvedēju struktūrā no parlamentu puses, uh, vadot sarunas ar padomi, Tātad es eh, nepārzinu jūsu sarunu stratēģiju, bet eh, svarīgi ir tas, lai regi komiteja spēlētu pilnīgu lomu parlamentu iekšienā, runājot par partnerattiecību līgumiem. Tā atkal ir padomes ideja nosaukt to par vienošanos, bet tā ir padome. Mūsu uh, izpratnē tas joprojām ir līgums. Mēs par to domājam kā par līgumu. Un cik es saprotu, tad šeit nav īpaši liela atšķirība starp līgumu un vienošanos. Mūsu izpratnē līgums aptver visu un nevis tikai kaut kādus atsevišķus elementus. Tātad mēs uh, nepieņemtu, ja saturiski elementi partnerattiecību līgumā neietilptu šajā nolīgumā vai, vai vienošanās. Runājot par investīciju ķēģiju, piemēram, mūsuprāt, nevar būt tā, ka šī te stratēģija, kas tiek nosaukt par stratēģiju, jau pat par sevi izpilda prasības. Mūsu izpratnē tieši sa stratēģijas saturs ir pats svarīgākais un tam ir jābūt partnerattiecību līgumā. Un, kā es jau teicu, uzsver to, ka mēs eh, to gribam saukt par līgumu. Runājot par šo te RAL jautājumu, šeit ir zināms eh, slasts, jo ja mēs nesaņemsim pienācīgu budžetu, mēs eh, atliekam maksājumus un palielinās RAL. Un Ar šo pieeju mums ir uh, lielāka šī rezerve, jeb neizmaksātās summas, un uh, mēs noteikti prasīsim grozīt tagadējo budžetu dalībvalstīm, jo pretējā gadījumā tas tiešām novadīs pie tās situācijas, kur jūs aprakstījāt. Ko vēl gribēju skaidri pateikt? pat, ja tiek dažkārt izmantot šis arguments, to izmanto dalība valstis, jo īpaši finanšu ministri, bet tomēr nav saiknes starp uh, maksājumu pārtraukšanu un uh, likviditātes problēmām un maksājumu neveikšanu. Tas nekādā gadījumā tā nav. Ja mums ir jāpārtrauc uh, uz laiku vai uh, pilnībā maksājumu, tad tas ir saistīts ar grūtībām uz vietas un nevis uh, ar likviditātes problēmām. Runājot par izpildus rezervi, manuprāt, to esam tiešām plaši apsprieduši. Mēs uh, uzskatām, ka varbūt pēc divām trešdaļām perioda vajadzētu būt tādai kā tādam kā vidusposmu pārskatam, uh, balstoties uz tiem maksājumiem, kam ir jābūt izmaksātiem. Un uh, izpildes rezerve varētu varbūt tiešām samazināt ambīciju līmeni zināmās dalībvalstīs, bet tieši tāpēc mums ir vajadzīgs šis partnerattiecību līgums, kas uh, uzliek pienākumus, lai viņi nevar uh, Uh, atrunāties par kaut ko nedarīšanu. Un tāpēc es uzskatu, ka šī izpildes rezerve ir nepieciešama kā stimuls uh, dalību valstīm, lai tās varētu sasniegt savus mērķus. Paldies! Mums ir divi koordinātori. Franso Fanzī uh, zaļo vārdā, un pēc tam nākamais runātājs. Jā, paldies priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs, paldies. Vispirms mēs vēlētos atbalstīt uh, to stingro pozīciju, kādu ieņemat uh, tagadējās sarunās, lai kohēzijas politika no 14 līdz 20 gadam būtu viens no centrālajiem elementiem Eiropas politikā. Mūsuprāt, šī kohēzijas politika ir pierādījums uh, tam, ka tas ir labākais veids, kā cīnīties pret krīzi, labākais veids, kā Eiropā padarīt pieejams līdzekļus krīzes pārvarēšanai, izmantojot šīs pārbaudītās zināmās procedūras, kas respektē dažādas partners, vietējās iestādes un kas seko Eiropas ambiciozajām politikas mērķiem. Tātad šobrīd, es domāju, mūsu grupas viedoklis tas vismaz ir, un es domāju, ka kolēģi piekritīs, ka kohēzijas politika tiešām ir jāaizstāv arī daudzgad finanšu schēmas ietveros kā prioritāte. Ko vēl gribēju teikt? Jūsu priekšlikums un jūsu darbība kā komisāram ir uh, daudz ko mainījusi, un uh, dokuments, ko jūs iesniedzāt, eh, iekļauj arī punktu, par ko tiek daudz diskutēts, proti par šo eh, pārējais reģionu radīšanu un jaunu kohēzijas politikas struktūru. Un mēs uzskatām, ka šis priekšlikums tiešām ir ļoti interesants. Un eh, tā kā mums ir izdevība, tomēr gribētu runāt par tiem punktiem, kas mums varbūt nešķiet tik, eh, tik Labi, es esmu no salu reģiona, un mēs ar citiem līdzīgiem deputātiem tikāmies un diskutējām uh, par, um, mēs vēršamies pie jums, uh, kā uh, šādi deputāti no šādiem reģioniem, un ceram, ka varēsim šīs lietas risināt. Tātad ir zināmas problēmas ar palīdzības uh, makro uh, nosacītību. Šie makroekonomiskie rādītāji ir nosacījums un daudz to jau min, bet es domāju, ka ir jāuzsver, ka šeit ir uh, nesaskaņotība. Tātad, uh, zināmās valstīs ir problēmas ar valsts finansēm, un, uh, uh ja tiks īstenoti šie striktie noteikumi, tagad mēs redzam, uh, piemēram, Grieķijas piemēru, un um, turpinājumā līdz 2020. gadam vēl varētu būt līdzīgi notikumi. Ir ļoti svarīgi, tāpēc eh, varbūt eh, nelikt eh, šķēršļus efektīvai politikai Eiropas līmenī. Un es redzu, ka Eiropā politiskie līdzsvari ir mainījušies, bet nevajadzētu uh, likt šķēršus attīstībai. Paldies! Paldies, uh, Alfonsija kungs, tagad Vlasak kungs, lūdzu. Ďakuji, paņi predsedkiņē. Lielas paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs. Es sākšu ar to, ka augstu novērtēju jūsu atvērtību un uh, jūsu personisko entuziasmu aizstāvot uh, pilsētu dimensiju, jo uh, pilsētu attīstībai un teritoriālajām investīcijām ir atvēlēta liela nauda, un uh, pilsētas ir uh, būtiski spēlētāji partnerības nolīgumos, tāpēc šis ir solis pareizajā virzienā. Tomēr atsevišķi aspekti būtu jāpaskaidro. Uh, Mans pirmais jautājums ir saistīts par 5% eh, pilsētām. Jautājums sākojošs. Kādus projektus var iekļaut šajos 5%? Tas pirmais jautājums. Otrais jautājums attiecas uz atbalstu MVU. Domāju, ka Mums vajadzētu palielināt šo kategoriju, lai iekļautu tajā arī lielākus izņēmumus un neizslēgt nevienu. Jo lieli uzņēmumi iegulda daudz līdzekļu izpētē un izstrādē, un MVU ļoti bieži ir to apakšu uzņēmēju un piegādātāji, tāpēc ir jāizvēlas līdzsvarot pieeja. Domāju, ka galvenais kritērijs, lai izlemtu, ko atbalstīt, būtu jābūt tam, kā projekts palīdzēs īstenot mūsu kohēzijas mērķus un ES stratēģiju 2020. gadam. Runājot par ilgspējīgu atbalstu MVU, mums nevajadzētu pievērsties tikai tiešajam atbalstam, bet arī atbalstam ekonomikai, kopumā un um, attiecībām ražotāju un piegādātāju garajā ķēdē. Runājot par uh, PVN pieskaitīšanu pie attaisnojumiem, attaisnojumiem izdevumiem, uh, te ir jāmin arī lauku attīstība un uh, vienotais strateģiskais satvers. Gribēju zināt, ko jūs domājat par šo jautājumu kopumā. Un mans pēdējais komentārs ir par mūsu sārunu nostāju. Te ir nelieli sarežģījumi, jo bija plānots, ka komisija šo priekšlikumu sagatavos uh, pagājušā gada beigās, bet uh, tie tika iesniegti tikai martā. Tas uh, sarežģīja mūsu darbu, tomēr cerams, ka mēs, uh, pateicoties labai saziņai, varēsim pabeigt savu darbu laikā. Labi, tagad laiks uh, individuāliem runātājiem. Aicinu visus iekļauties uh, trijās minūtēs, un vispirms došu vārdu Šreterē, Šreters kundzei. Liels paldies, uh, ar to man arī pietiks. Gribēju pakomentēt uh, jūsu sacītā pēdējo daļu, kur jūs runājāt par to, ka aicinājāt uh, š, šajā parlamentā aizstāvēt uh, spēcīgu, stingru nosacījumu kohēzijas politiku. Jā, mēs arī to vēlamies, tomēr, ja paraugāmies uz regulas tekstu, tad redzam, ka daži no instrumentiem uh, ir pārāk strikti vērsti uz tematiskajiem mērķiem, un uh, nav ņemts vērā tas, ka par šiem tematiskajiem mērķiem ir iespējams domāt integrēti. Padoma pašlaik ir sagatavojusi daudz labāku priekšlikumu, kurus zaļie principā arī atbalsta, jo, kā jau teica kā kolēģis Flasaks, tas atvieglo integrētās pieejas izvēli. Gribētos, lai arī jūs kā komisārs sacītu, ka varbūt tiešām ir iespējams vienā asī koordinēt vairākus mērķus, bet lai nebūtu tā, ka katrai šīs sastāvdaļai ir jāizlūdzās nauda atsevišķi. Tāpēc es vēlētos, lai jūs pārdomātu savu nostāju un uh, tiešām ar lielu interesi uzklausīšu jūsu atbildi. Ja zu den ähm, ähm, zur Makrokonditionalität. Par makroekonomisko no, nosacījumiem. Uh, Domāju, ka mēs par to daudz esam diskutējuši, un īpaši jau pašreizējā situācija pierāda, ka šis elements joprojām ir nepieciešams kā iespējams pasākums, lai nodrošinātu to, ka Tādējādi tiek aptvērtas visas dalību valstis. Pašreizējie soda mehānismi skār tikai Eirozonas valstis, un um, tas īsti nav taisnīgi, kas attiecas uz salām un kalnu reģioniem. Pašlaik uh, mēs risinām sarunas, tomēr gribēju norādīt, ka pašreizējās un nākotnes regulas uh, šeit paredz lielas elastīguma iespējas, lai ņemtu vērā konkrēto reģionu specifiku. Tomēr es uh, labprāt iesaistīšos arī plašākās diskusijās. Pateicos Klasika kongam par to, ka viņš pieminēja pilsētu dimensiju pavisam atklāti jāsaka, ka konsultācijās padomē pilsētu dimensiju un īpašā finanšu struktūru uh, nenoveda pie tā, ka tur uh, kaut kas būtiski mainījās. Tāpēc uh, liels paldies Flasika kungam, kurš izteicās ļoti kritiski. Šī ir joma, kur daudzas dalībvalstis padomē redz ietaupījumu potenciālu. Un domāju, ka ir ārkārtīgi uzmundrinoši, ka jūs atbalstāt mūs šajā nostājā, kas attiecas uz 5%. Tā faktiski ir zemākā robeža, kurai būtu jākalpo, lai eh, integrēto teritoriālo ieguldījumu finansēšanai. Tādēļ ja tiek garantēts, ka valsts pilnībā vai lielākoties eh, pati vāda šo programmu. Tas ir būtisks elements. Jūs jautājāt man minēt eh, kādus piemērus. Piemēram, lai atjaunotu dzīvību kādā nolaistā pilsētas rajonā var veikt eh, dažāds pasākums. ir jārunā par uh, sociālajiem veselības uh, apkopes pakalpojumiem. Te var būt iekļautas atsevišķas nodarbinātības jomas, mājokļu situācijas uzlabošana, energoefektivitātes ziņā, efektīvs transporta tīkls. Tad, tad te mēs runājam par to, kā atdzīvināt kādu nolaistu vai degradētu pilsētas rajonu un kādas uh, pasākums ir iespējams veikt dažādās jomās. Tas man novērt pie nākamās tēmas - MVU un lielie uzņēmumi. Es domāju, ka būtu derīgi paturēt prātā, ka mūsu priekšlikumā lielie uzņēmumi ir atbalstiesīgi, jā, viņi veic izpētes aktivitātes. Mēs uzskatām, ka tas ir būtiskākais elements, bet ja ir runa tikai par uzņēmumu līdzekļu investīcijām, mūsu pieredze liecina, ka tas a, faktiski nav nepieciešams un arī nenovērt pie mērķa. Mūsu priekšlikumā atsevišķas jomas. Uh, jau ir noteiktas kā atbalstiesīgas arī lielajiem uzņēmumiem. Un runājot par lauku attīstību, mēs esam mēģinājuši ar vienoto strateģisko ietvaru paskaidrot, uh, kam kas ir jādara. Un jāatzīst, ka mēs ar novēlošanos iesniedzām teksta priekšlikumu par šo vienoto strateģisko satveru, un tas zināmā mērā ir saistīts ar to, ka mēs to darījām pirmo reizi. Tad, kad kaut kas notiek pirmo reizi, tas uh, bieži vien prasa vairāk laika. Mums, mūsu kolēģiem un iesaistītajiem dienestiem bija ārkārtīgi svarīgi, lai ātrums neietekmētu kvalitāti. Un kvalitāte te drīzāk ietekmēja priekšlikuma izsniegšanas termiņus. Bet es ceru, ka priekšlikums par vienoto strateģisko satvaru atbalst, atbilst jūsu cerībām kad mēs kļūstam pārāk ambiciozi. Tas arī parādās ar vienu no jaunu sarunās. Ja mēs uh, papildinām tekstu, runājam par elastīgumu, tad uh, vienmēr parādās uh, kādi pretrunīgi punkti. Mūsu mērķis ir saglabāt to koncentrēšanās pakāpi, kādu mēs esam noteikuši. Un, piemēram, jautājums par ilgspējīgu pilsētu transportu. Tas būtu jāskata kā energoefektivitātes pasākums. Tas varētu tikt ietilpināts šajā mērķī. Bet tas, ko pieminējāt jūs, ir, to ir iespējams sasniegt, izmantojot eh, dažādu fondu līdzekļus, un tas arī būtu jādara. Domāju, ka no tā neciestu kopīgie mērķi. Paldies! Much, Jan Albrecht. Lielas paldies vārds Janam Albrechtam. Paldies uh, par vārdu. Komisāri, man ir uh, viens politisks jautājums un trīs tehniski. Uh, Sākšu ar politisko, ja drīkst. Kāda ir situācija ar kohēzijas, eh, dar, saikni starp eh, kohēzijas draugiem un gudrāka līdzekļu izmantojuma draugiem? kurš komisijas prāti ir pelnījis lielāku atbalstu. Mēs uzskatām, ka abas šīs dimensijas vienotru neizslēdz, jo kohēzijas draugiem būtu jādomā arī par prātīgāku līdzekļu izlietojumu. Tātad gribēju zināt, ko jūs par to domājat. Un tagad pie tehniskajiem jautājumiem. Cik lielā mērā fakts, ka nav panākta vienošanās par finanšu regulu, ietekmē likumdošanas darbu. No jūsu perspektīvas tas, ka nav panākta vienošanās par 58. pāntu, atstāja negatīvu ietekmi uz eh, sarunu procesa dime, dinamiku. Bet eh, vēl viens jautājums. Ja būs budžeta samazinājums, tas droši vien skārs arī kohēzijas politiku, tad eh, mūsu jautājums, kas vairākas reizes ir ticis uzdots, ir eh, sakojošs, kā veikt šo samazinājumu. Varbūt sākt ar eh, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, kas ietilpst vispārējā kohēzijas politikā, jo tur uh, būtu iespējams veikt milzīgu ietaupījumu. Desmitiem miljardu, protams, mēs a, neietaupīsim, bet mēs a, varam ietaupīt a, daudz vairāk nekā IKT. Es saprotu, ka tāds ir komisijas politiskais mērķis, tomēr valda zināma neizpratne par to, kā ir iespējams veikt ietaupījumus. Es sagatavošu grozījumu priekšlikumus vispārējai eh, regulai, kas eh, no tās eh, piedāvās pilnībā svītrot um, infrastruktūras savienošanas projektu. Mans beidzamais komentārs ir par jūsu nostāju, komisāri. Pastāv starp mums pastāv viedokļu atšķirības par to, ko mēs saprotam ar vārdu tematiskā koncentrācija un no otras puses eh, jēdzienu elastīgums. Prezidents Barozu vairāk kārt ir izteicies, ka krīzes laikos ir nepieciešamas straujas pārmaiņas tieši plānošanas jomā. Tāpēc ir nepieciešami elastīgi instrumenti. Ja šiem instrumentiem jābūt uh, elastīgiem, tad uh, nav iespējams um, iezīmēt līdzekļus, jo šie jēdzieni ir savstarpējā pretrunā. Par ko tad mēs te runājam? Mēs sakam, ka tematiskajai koncentrācijai ir eh, vairāki mērķi un tā prasa lielāku elastīgumu izmantotajās metodēs. Paraudzīsimies uz kādu piemēru. Es savā ziņojumā iesaku pārcelt uh, transportu uz uh, tematiskās uh, koncentrēšanās sadaļu. Un pamatojums tam ir tāds, ka mums vajadzētu iet tālāk, ierobežojot CO2 emisijas. Transports šeit ir ļoti būtiska sastāvdaļa. Bet, eh, ja mēs vēlamies radīt darba vietas, tad eh, realitātā, realitātē šis mērķis ir tik nu, svarīgs, ka mums ir jāpārdomā, vai, šos, eh, vai šīs darba vietas veidos MVU vai arī lielāki uzņēmumi Tāpēc jautājums ir sakojošs, vai mēs galveno uzsvaru liekam uz darba vietu radīšanu vai atbalstu MVU. Tas ir jautājums par to, ka ir jāizvēlas kāda konkrēta pieeja tematiskajai koncentrācijai. Un par to mēs esam viensprātis. elastīgāka pārplānošanas iespēja dotu dalībvalstīm lielāku rīcības brīvību, un tur savstarpēji pretrunu nav. Kohēzijas draugi. Tātad tie bija trīs jautājumi. Kohēzijas draugi, tematiskā koncentrācija un tam līdzīgi. Liels paldies, komisāri, darbie kolēģi! Tas, ko es teikšu pašlaik, uh, ļoti saskana ar to, ko teica Valberta kungs. Mēs pārstāvam dažādas politiskās grupas, bet eh, tagad atgriezīšos pie tā paziņojuma, ar kuru jūs sākāt diskusiju. Mēs eh, apzināmies, ka padomē ir divas eh, dalībvalstu grupas, tās, kas draudzējas ar kohēziju un tās, kas draudzējas ar līdzekļu saprātīgāku izmantojumu. Un mēs runājam līdzīgu valodu Mēs a, cīnāmies par kohēzijas politikas spēcīgāku atbalstu un to, ka šis līdzsvars ir jāpanāk kopienu un reģionu līmenī. Runājot par pašreizējo situāciju, gribēju sacīt, ka ir grūti saprast, kāpēc komisija mēģina izvēlēties eh, piesardzīgu neitrālu lomu starp eh, diskusijās starp parlamentu un padomu, jo man ir acīm redzami tie, kas cīnās par kohezijas politiku, viņiem ir jābūt ne tikai partneriem, bet jārunā līdzīgā valodā, lai pārliecinātu padomi, ka ir nepieciešama izaugsme, darba vietas un pārēja no taupības pasākumiem uz attīstības veicināšanu. Tas taču gal galā izglābs Eiropu. Taupības politika mūsu kopīgo projektu Eiropas Savienību var nogalināt. Liels paldies par uh, mūsu lieliskajām attiecībām, par sadarbību, kas uh, mums ir bijusi ar jums personīgi, un uh, reģio ģenerāla direktorātu gatavojoties mūsu diskusijām, un es ceru, ka tā paliks arī nākotnē. Bet komisāra kungs, līdzīgi kā Albrehta kungs, gribēju jautāt, kā jūs vērtēt situāciju ar VSS? No vienas puses ir cilvēki, kas padomē prētojas vienotajam strateģiskiem satvaram, tās ir svarīgas dalībvalstis, ievērojams skaits dalībvalstu. Savukārt uh, Eiropas parlamentā ir cilvēki kā es un citi, kas uh, vēlas, lai vienotais satura, strateģiskais saturs darbotos, sniegtu labumu un būtu saskaņā ar mūsu kohēzijas politiku. Un lai prioritāte tur tikai nebūtu trans Eiropas tīkliem. Uh, Jūs droši vien zināt, ka daudzi no mums ir mēģinājuši vairāk kārt panākt uh, vienošanos ar Degamo un esam aicinājuši jūs un komisāru Kallasa runāt uh, kopīgā valodā, kad diskutējam par šo jautājumu. Un kā jau jūs zināt, um, iepriekšējo dienu laikā komisārs Kallas ir paziņojis, ka desmitiem miljardi netiks pārnesti un netiks, arī gri, netiks noteikti arī griezti, bet tas ir pilnīgi neticami. Vai nu šī summa tiks pārcelta no kohēzijas fonda, iespareiz saprotu šo regulu, vai arī šī nauda nokritīs no gaisa, tomēr tas ir diezgan maz ticams. Ja šī nauda tiks pārcelta no kohēzijas fonda, tad mēs vēlamies redzēt konkrētus nosacījumus Domāju, ka tie mazinās pretestību un spriedzi šim priekšlikumam, tāpēc gribēju lūgt, lai jūs pastāstat, kā vērtēt situāciju. Liels paldies, un tagad vārds uh, Tekseiras uh, kungam. Man bija iespējas, ka jūs guļat. Dziękuję bardzo. Um, Paldies, priekšēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Es gluži negulēju, bet eh, zvanīju pa telefonu. Es atvainojos. Viens komentārs un pāris jautājumu. Eiropas komisija turpmākajās dienās līdz 4 eh, jūnijam organizēs fórumu, kas būs veltīts visnomaļākajiem reģioniem. Būs arī komisijas paziņojums par šo tēmu un ir ziņojums arī par eh, situāciju, kāda valda šajos nomaļajos reģionos. Un es gribu pateikt, ka neesmu mierā ar to, ka komisija šo pasākumu organizē nedēļā, kad parlaments ir Strasbūrā, un mēs nevaram vienlaikus būt gan šeit, gan Strasbūrā, un esam neapmierināti ar to, ka nevaram piedalīties. Tas nebija labi organizēts parlamentam un komisijai vienmēr ir bijusi laba sadarbība, bet šis nebūs labākais sadarbības piemērs. Tad ir trīs specifiski jautājumi, ko vēlos jums uzdot par EFRE. Jūs zināt, ka šī īpašā nauda ir samazināta par 47 uh, procentiem. Tātad tas ir liels samazinājums, un kā to var attaisnot? Kā jūs to varat paskaidrot reģioniem, kur, kuriem ir nepieciešams uzlabot konkurēt spēju, reģioniem, kur ir vislielākie, vislielākais caurmēra rādījotājs, tur ir tikai samazinājums par 3%. Kā var, kā var attaisnot mazu samazinājumu reģioniem, kur rezultāti ir labi, ar 47% samazinājumu reģioniem, kur situācija ir ļoti smaga, par līdzfinansējuma apjomu, ja 5% tas ir rādījums kas nav harmonizēts EFRE regulā, sevišķi attiecībā uz reģioniem, kas ir visnomaļākie. Arī šeit nav īsti skaidrs, kāpēc tā ir. Tad trešais. Jūs runājāt par to, ka elastība, ja dalībvalsts vai reģioni varēs darīt visu, ko vēlas, tad mēs nesasniegsim ilgtspējības mērķus, un tur es jums piekrītu, bet neaizmirsīsim šīs speciālās, speciālās saistības, proti 50%, kas ir domāti tematiskajā koncentrācijā, un tas tā jau ir EFRE regulas tekstā. Jautājums ir, vai šie 50%, kas ir jāvēlta tematiskai koncentrācijai, vai tas arī to jūs esat ņēmis vērā, vai šis pienākums saglabāsies, vai šeit netiek piemērot, uh, at, ne, piemērot mērīts ar divkāršu mēru. Paldies, komisārkungs, lūdzu. Par Albrehta kunga jautājumu iepriekšējā padomes sanāksmē. Es lūdzu ieskaitīt mani kohēzijas draugu grupā, jo es neredzu šeit īpašu uh, Uh, pretrunu ar labas, labākas naudas izlietojuma draugu grupu. Es šeit neredzu īsti pretrunu. Katrs taču ir ieinteresēts, lai nauda tik iztērēta efektīvāk, un prioritātes var būt atšķirīgas, bet šeit nevajadzētu būt pretrunām ar kohēzijas draugu grupu. Tāda ir mana pozīcija, un pie tās es turos runājot par finanšu regulu, regulām, tad tiešām ir tā, ka, ja netiek panākta vienošanās, tad tas mūs nelāgi skar, tad finansējumu tas skar nelāgi. Un par 56. pantu es ceru, ka pēc iespējas drīzāk tiks panākta vienošanās. Runājot par tematisko koncentrāciju, vēlreiz atgriežos pie Šreters kundzes jautājuma. Ja vienam projektam var piesaistīt vairāku fondu līdzekļus, tad te mēs to nevērtējam īpaši pozitīvi. Varbūt ir iespējams darīt tā, ka tikai viens runā vienlaicīgi. Tātad menēģi pārvaldības iemeslu apsvērumu dēļ mums nav viegli vienam projektam piesaistīt dažādu fondu līdzekļus. Par tematisko koncentrāciju vēlreiz atgriežoties pie tās, es raizējos par to, ka ja vislabāk attīstītajos reģionos pamata pakalpojumiem tiek piesaistīts atbalsts vai pabalsti, piemēram, uh, sabiedriskā transporta attīstībai, tad mēs nonākam pie tādas robežas, uh, rokas eh, un šo robežu nosaka tas, vai līdzekļi vēl ir pieejami. Un tas izraisa to, ka šie augsti attīstītie reģioni saņem mazāk līdzekļu un viss tiek iztērēts, piemēram, transporta infrastruktūras attīstībai. Un tagad par šo pretnostatījumu starp maziem un lieliem uzņēmiem. Es pats vadīju lielu koncernu un pieņemot standārta lēmumus, svarīgi ir vadīties no tā, lai būtu ievēroti valstiskā, valstiesiskuma principi, tad noteikumi, kas attiec uz nodokļu sistēmu, uh, Un trešais, vai ir kvalificēts personāls vispār pieejams? Es nevaru visur ierasties ar lidmašīnu, atvedot visus speciālistus sev līdzi. Un šie trīs parametri bija izšķirošie. Atbalsta jautājums ir otršķirīgs lielam uzņēmumam. Svarīgākie ir manis uh, minētie trīs kritēriji. Protams, ka arī liels uzņēmums neatteiksies no atbalsta. Līdzekļi ir jāizlieto tieši tur, kur tas visvairāk ir vajadzīgs, un līdz ar to konkurētspējas palielināšana maziem un vidējiem uzņēmiem šeit ir mums tā kā tāda kā tāds ceļvedis. Runājot par efektivitātes paaugstināšanu, tad visa sabiedrība ir ieinteresēta lielākā efektivitātē. Un, manuprāt, mums vajadzētu strādāt ar. Spānisi ergeben, die letztlich auch Kostenersparnisse sind un die dem Unternehmen wieder. Mums ir jāstrādā ar fondiem tā, lai abas puses būtu ieguvējas un mums būtu uh, Uh, vienkārši jāpiedāvā iespējas, jo tās ir, ir arī mūsu visu interesēs. Runājot par Europe Connecting Facility, tas ir tāds svarīgs jautājums. Te vēl vajag turpināt veidot šīs saiknes, lai šis instruments tiešām varētu tikt izmantots. Bet pie pārunu galda ir skaidrs, ka šeit ņemot vērā budžeta situāciju, 10 miljārdi no kohēzijas fonda tiks piešķirti un nekādu citu ierobežojumu nebūs. Par to gan mēs vēl diskutējam un diskutēsim tuvākā laikā. Par attālinātajiem reģioniem Uh, sanāksme ir pirmdienas pēcpusdienā Briselē. Nu, Strasbūras sanāksme sākas pirm, arī pirmdien pēcpusdienā, un varbūt tomēr vienam vai otram no jums ir iespēja uh, paviesoties abos. Es varu piedāvāt vienu līdzbraucēja vietu savā auto, jo pats arī došos uz Strasbūru. Uh, Runājot par EFREM, jā, mēs esam samazinājuši special allocation jomā, bet esam piedāvājuši priekšlikumu palielināt līdzekļus, eh, runājot par sadarbības budžetu ko tieši vēlējās nomaļie reģionu. Tātad eh, kopumā skatoties, līdzekļu samazinājums tomēr nav tik liels. Uh, šie speciālie īpašie piešķīrumi ir domāti pirmkārt, lai varētu ekonomisko aktivitāti uzlabot, lai varētu piešķirt jaunu dinamiku ekonomiskai aktivitātei nomaļajos reģionos un veicinātu patstāvību. Un tas ir iespējams tikai tad, ja ekonomiskās aktivitātes uh, iet plašumā, ja palete kļūst lielāka, ja ekonomiskā aktivitāte tiek dažādota. Un tas ir tāds, eh, tāds eh, saudzīgs pasākums, tātad 50% tiek izmantot, piešķirt šiem īpašajiem piešķīrumiem, bet par līdzfinansējumu mums vēl jārunā. Paldies, priekšādātāji! Runā Cellera kungs. Visi runā par izaugsmi un visi par to runā, jo tā mēs it kā tikšot ārā no krīzes, bet kādam nu, tad šī izaugsme ir jābūt un kur un kādā veidā, to neviens īsti nevar pateikt. Un dalību valstu politiķi, kas vēl pirms gada nebija dzirdējuši par kohēziju, tagad runā par to, kā ar struktūra fondu palīdzību tiks veidota, radīta izaugsme. Un viņi domā Uh, iekšzemes koproduktu, tad runājot par izaugsmi savā valstī. Bet, ja šis process notiek pieredzot banku sektora sabrukumu un Francijā automobīļu ražošana samazinās, uh, vai šīs mašīnas labāk tiek, labprātāk tiek ražotas ārzemēs, Vācijā tiek samazināti līdzekļi uh, saules enerģijas tehnoloģiju ieviešanai. Un jāsaka, ka šeit jaunās ražotnes bija izvietotas tieši neattīstītajos reģionos Austrumvācijā, tad visas šīs nebūšanas mēs gribam tagad izlabot ar struktūra fondu līdzekļiem. Uh, un mums ir 38 miljārdi, kas ir mūsu rīcībā, un pat nodarbinātības komitejas kolēģi pagājušajā Strasbūras sanāksmē nāca klajā ar paziņojumu, ka šī 83 miljārdi jāizmanto um, jauniešu apmācībai un jauniešu bezdarba novēršanai, bet ja mēs mazliet nopietnāk painteresējamies par to, kas ir vajadzīgs, lai varētu organizēt apmācības programmas jauniešiem, tad šeit ir iesaistīts ļoti daudz, un tas nebūtu nav tik vienkārši. Bet ko tad darīt ar struktūra fondu līdzekļiem? Jūs pareizi izklāstījāt, tie ir noteikti esošajam veicināšanas periodam. Tie nav tādi elastīgi izmantojami līdzekļi. Un komisijai ir arī jāpiekrīt, ka šie līdzekļi iespējams tiks, vai tie būs jāizmanto citām operacionālajām programmām. Ja mēs gribam izmantot struktūra fondu līdzekļus, lai radītu izaugsmi, vai tad mums vajadzētu piekrist ļoti centralizētai pieejai, proti dalībvalsts izmanto šo instrumentu tieši tur, kur dalībvalstīm šķiet, ka tos vajadzētu izmantot. Vai tas nozīmē, kā arī reģionālā kohēzijas politikas pieeja paliek novārtā, vai mēs to aizmirstam vai pilnīgi atstājam novārtā. Un ko tas nozīmēs pašreizēja, kā tas ietekmēs mūsu rīcību, to, kā mēs strādājam ar kohēzijas fondu operacionālās programmas, tātad dalību valstu līmenī, ja ir federāla valsts, tad operacionālās programmas, piemēram, Vācijā, par tām lemj dalību valstis, Austrijā varētu būt līdzīgi, tiek īstenotas uh, sektora, sektoru programmas turpmākos septiņu gadu laikā, vai kā nu tas tiks pieņemts. Ja mēs savukārt gribam labāk reaģēt uz krīzi, ko nevar iz, tā vienkārši izlabot vai izskaidrot, tad ir jāsaprot, ka būs eh, arī, notiks arī viss kaut kas, ko neviens nebūs gaidījis, un šeit struktūra fondus varētu paredzēt krīzes izpausmju novēršanai. Kā tad īsti darīt? Es neredzu, ka mums būtu iespēja īpaši iejaukties vai uzskatīt šo struktūru un kohēzijas politikas līdzekļus par tādiem krīžu pārvarēšanas līdzekļiem, vai, vai tomēr censties uzlabot situāciju reģionos, kuros Eiropa, kas ir um, vāji vai savukārt atbalstīt Eiropas reģionus, kas ir labi attīstīti, lai viņi nesamazinātu, lai, lai viņu konkurētspēja nesamazinātos. Vācijas Demokrātiskā republikā katrs politiķis vienmēr runāja par galveno uzdevumu, tas ir ekonomikas un sociālās politikas apvienošana, bet diemžēl tas neizdevās. Paldies! Tie, kas vēl vēlas uzstāties, vispār jūsu ir vairāk nekā es varu dot laiku Mankas kungs. Paldies, eh, priekšsādātājs kundze, komisāra kundze, komisāra kungs. Eh, dažiem reģioniem, lai izaugtu, ir vairāk jāinvestē infrastruktūrā, citiem reģioniem eh, varbūt sarežģītākos projektus, projektos. Es esmu uh, reģiona priekšsēdētājs savā valstī. Piemēram, jūs gatavojat projektu ceļu infrastruktūrai. Tam ir vajadzīgs laiks izstrādēji un, uh, lai iziet cauri visām procedūrām. Tas aizņem apmēram divus gadus. Pa to laiku notiek kaut kāds uh, bojājums uz noteiktā ceļa, un pat ja šī izsole ir noritējusi korekti, tad uh, cena uh, ir tā, ko jūs uh, varbūt varējāt saņemt vislabākā, bet ja jūs uh, Uh, nove, novirzīsies no šī projekta, uh, cenšoties izlabot šo bojājumu uz ceļu, netiks uzskatīt par attaisnojumiem izdevumiem, un varu jums dot desmitiem šādu piemēru. Otrakārt, nav tādas visaptvarošas analīzes par šķēršļiem uh, tiem, kas vēlētos pieņemt, tātad pieteikties uz Eiropas fondu finansējumu nav pietiekami pētījumi par to, kā pēdējos gados uh, cilvēkiem ir klājies piesakoties uz Eiropas finansējumu. Komisāra kungs, jūs minējāt, cik svarīgs ir kopējais uh, strateģiskais ietvars, un es pilnīgi piekrītu. Jautājums ir, vai šis kopējais strateģiskais ietvars uh, būtu jāparedz arī kā tāds, kas nosaka mehānismus un instrumentus, kas ļautu mums sasniegt 2020. gada stratēģijas mērķus. Es domāju, ka tas tieši ir tā, ir tā e, ietvara loma. Kopējiem strateģiskiem ietvaram vajadzētu runāt par galvenajām aktivitātēm, jo tām būtu jāatspoguļo atsevišķu reģionu un teritoriju vajadzības, lai mēs varētu sasniegt tos izaugsmas un darbvietu radīšanas mērķus, kas ir nosprausti 2020. gada stratēģijā. Vēl viens jautājums, vai ir pareizi noteikt minimālo daļu Eiropas sociālos fondos? Vienā pantā ir runa par eh, to, manuprāt, šeit būtu jāatspoguļo faktiskās reģionu vajadzības. Visbeidzot, Nacionālās reforma programmas ir labāks atsaucas punkts kohēzijas politikai nekā konkrētie ieteikumi konkrētām valstīm, jo bieži vien šie ieteikumi neatspoguļo atsevišķo dalību valstu prioritātes, kas visu laiku mainās. Paldies! Paldies, Marija Rīgojina! Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Liels paldies arī komisāru kungam. Man ir jautājums par tagadējo situāciju. 16. maijā jūs um, piedalījāties Eiropas fórumā. Jūs kļuvāt par tādu kā mēdīju komisāru, jūs uh, nesāt labas ziņas un teicāt, ka 1,5 miljārdi tiks sniegti uh, lai eh, apkarotu jauniešu bezdarbu, jo daudziem jaunošiem ir ļoti neskaidra nākotne. Un jau kādu nedēļu es eh, strādāju ar cilvēkiem, kas vēlas izmantot Eiropas sociālo fondu kā labu un būtisku instrumentu. Mans jautājums jums. Pēc tam, kad februārī uh, eksperti bija Spānijā un strādāja kopā ar iestrādēm, lai noskaidrotu, kā labāk varētu izmantot fondus, jo īpaši ESF, uh, vai tur jau ir kaut kādi rezultāti? šim izpētes darbam. Un jūs teicāt arī, ka iespējams uh, vēl tiks sniegti kāds uh, viens līdz pusotras miljārds eiro jauniešiem. Mazie un uzņēmumi, vidēji uzņēmumi vēršas pie manis. Un saka, ka viņi nav saņēmuši informāciju uh, un uh, nav arī piešķirt nekādu līdzekļi. Tātad tas, ko jūs teicāt, ir labas ziņas, bet kā tad patiesībā ir? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Saka Matolas kungs, es gribētu atkārtot to, kas jau tika teikts, bet gribētu pievērst jūs uzmanību vienam punktam. Tad, kad šī krīze sākās, uh, Šeit Eiropas institūcijās mēs ļoti daudz runājām par atbalstu pasākumiem, par stimuliem, par vienkāršošanas pasākumiem reģioniem, kur saskals ar grūtībām, izmantojot kohēzijas un sociālo fondu, bet šodien mēs joprojām neesam izkļuvuši vēl no krīzes un neesam arī pilnībā izanalizējuši krīzi. Uh, Tagad mēs vairāk runājam par sankcijām, par makroekonomiskajiem uh, kritērijiem un nerunājam par citām lietām. Valstis vai reģioni varētu pat zaudēt finansējumu no kohēzijas fonda, un tas uh, nevis atrisinās problēmas, bet radīs vēl lielākas problēmas. Komisārkungs, kā jūs redzat, vērtējot šo saikni starp uh, stimulēšanu, atbalstīšanu, kas ir kohēzijas fonds, un starp šīm sankcijām un maksājumu pārtraukšanu, tātad kādu saikni jūs šeit redzat. Un pēdējais jautājums. Godmaņa kungs jau to minēja agrāk, bet mēs gribētu saņemt vairāk informācijas par otro pielikumu, kas ir ļoti uh, asi apspriests eh, dokuments dalību valstu vidū. Uh, un mēs gribētu uzzināt detaļas par šiem mehānismiem. Paldies. Um, Smokovs kundze saka, pavisam ātrs jautājums, kas ir saistīts ar to, ko teica Celera kungs, un es pilnībā viņam piekrītu. Komisāra kungs, vai jūs nedomājat, ka ir pienācis laiks izveidot likumdošanas ietvaru, uh, elastībai. Jūs pieminējāt elastības jautājumu un uh, uh pielikāt tur zināmas jautājums zīmes. Piemērs, kad mēs 2006. gadā apsprietām uh, ietvaru līdz 2013. gadam, mums nebija ne jausmas, kad nāks krīze, un toreiz tika pieņemta virkne svarīgu dokumentu, 2020. gada stratēģija, uh, dažādas direktīvas un stratēģijas, kuras uh, varētu īstenot dalībvalsts uh, ar struktūra fondu starpniecību. Un ne jau visām dalībvalstīm viņu rīcības programmas uh, fokusēs uz šīm galvenajām darbībām. Un tāpēc šāds likumdošanas elastības ietvars varētu ļaut dalībvalstīm pārstruktūrēt finansējumu un uh, izmantot uh, to citiem mērķiem. Paldies! <clears throat> Jā, vielen dank. Um... Vārds komisārkungam. Jā, paldies. Paldies Cēlērkungam par norādi. Un uz to vienmēr ir jānorāda, ka nekāda nauda nekarājas gaisā un nemētājas apkārt. Viss ir kaut kam iezīmēts un paredzēts. Un šeit tiešām ir nepieciešama sadarbības starp dalību valstīm un komisiju, lai kaut ko mainītu. Bet no otras puses mums vajadzētu arī raidīt signālu, un tas attiec arī uz pēdējo izteikumu, ka mēs esam pietiekami elastīgi, un to esam vienmēr arī pierādījuši. Mēs reaģējam uz jauniem apstākļiem, un vēl mans priekšgājais laikā 2000. 9. 10. gadā summa, kas tika izmaksāta iepriekš, paliel, tika palielināta par 7 miljārdiem eiro, lai, piemēram, sarežģītā situācijā eh, rūpētos par likviditāti noteiktās valstīs. Es jau ziņoju, ka apmēram trešdaļu mūsu programmu esam pielāgojuši. Uh, Tad, tad pat tiešām mums uh, plānošanas periodā sākumā ir vajadzīgs zināms priekšstats par to, kur vēlamies doties. Tas ir mūsu sadarbības pamats. Es domāju, ka par to ir arī vienprātība, bet no otras puses mums ir nepieciešama arī pietiekama elastība, lai tad, kad uh, kaut kas mainās, uz to varētu rēģēt. Bet uh, viens jautājums vienmēr paliks - jāstrādā pie konkurētspējas. Pirmkārt ir jāsamazina ekonomiskās atšķirības, jāstrādā pie konkurētspējas un jānodrošina darba vietas un jārada jaunas darba vietas. Šeit mums ir jārēģē elastīgāk, bet šie mērķi paliek tie paši. No manas puses. Uh, arī es negribētu piedāvāt nekādu centralistiskāku pieeju, bet tas, ko mēs uh, esam piedāvājuši, tas ir gan mūsu interesēs, gan arī Eiropas nodokmaksātāja interesēs, proti, lai izmantojot līdzekļus, uh, tiktu stingrāk kontrolēta efektivitāte eh, nekā tas ir bijis agrāk. Un šī kontrole uh, šī eh, pārbaudīšana var notikt kopā ar reģionālo līmeni, bet ir noteikti jākontrolē līdzekļu izlietojuma mērtiecīgums un efektivitāte. Bet eh, tās nav pretrunā ar reģionālu pieeju. Tas vienkārši izriet no mūsu izvēlētā ceļa un politikas attīstības. Tātad es uzskatu, ka struktūra fondi nedrīkst kļūt par krīzes apkarošanas fondiem, bet tiem ir jāpild savs uzdevums, kas tiem vienmēr ir bijis. Tie ir fondi, kas dalība valstīs un reģionos attīsta tālāk struktūru. Uh, Uh, infrastruktūru, lai uz, uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkiem. Es domāju, ka viena lieta, ko esam iemācījušies no pagātnes, uh, ir tas, ka mēs esam sapratuši, ka tikai investēšana infrastruktūrā ir par maz. Ar to ir par maz. Tādas valstis kā Spānija vai Grieķija ir investējušas pietiekami infrastruktūrā, jo īpaši Spānija. Uh, Uh, ātri vilcieni ir lieliskā situācijā Spānijā, bet, uh, manuprāt, pagātnē ir piemirsts uh, investēt arī ekonomikas attīstībā, paplašinot ekonomikas attīstības pamatu. Un tas ir tas, kas daudzās valstīs uh, jau ir izdarīts labāk, proti jaunajās dalībvalstīs, un dažās valstīs mēs redzam lieliskus rezultātus, un tāpēc šīs valstis arī saņem vairāk līdzekļu, jo tās uh, plašākā spektrā ir spiests investēt šos līdzekļus. Jā, ir priekšlikums, uh, tas ir zināms, ka tiek noteikts uh, minimālais piešķīrums, pēc eh, reģionu kategorijas eh, sociālajā fondā. Tas ir eh, visu rīcībā. Komisijas uzskats ir tāds, ka šeit ir jānodrošina, lai pie zināma apmēra, tātad, lai zināma apmērā vismaz tiktu veiktas investīcijas. Tas nenozīmē, ka nevar investēt vairāk. Un tas ir mūsu priekšlikums, pie kur mēs pieturamies. Kas attiecas uz valstīm specifiskiem ieteikumiem, Šeit es arī neredzu nekādas lielās pretrunas. Gribētu šeit uzsvērt, ka tas nav mūsu viedoklis, un mēs tā nerīkosimies, ka šīs uh, uh ikgadējās ieteikums mēs ņemsim par pamatu uh, programmu uh, grozīšanai. Nē, tas tā nav. Šeit drīzāk ir jau tiešām sākumā tas jāņem vērā, un tad, kad uh, ir kaut kāds būtisks izmaiņas perioda ietvaros, tad mēs varam būs elastīgi kaut ko mainīt un reaģēt uz izmaiņām. Tātad vēlreiz Moškas kunga teikto agrāk mēs esam izrādījuši elastību piedācīgā apmērā, es uzskatu, bet ir jānošķir Eh, tāda elastība, kā eh, definējot to tā, ka viss ir iespējams, un eh, elastību reaģējot uz izmaiņām, pielāgojot programmas, bet nepazaudējot no acīm galvenos mērķus. Par Spāniju pavisam īsi. Ko es varēju vienoties pagājušajā nedēļā ar Spānijas valdību, tā bija vienošanās par uh, Uh, kohēzijas fonda uh, noslēgšanu 2000-2006. gada periodā, lai mēs varētu sniegt Spānijai līdzekļus un likviditāti uzlabot. Tātad uh, problēma ir tāda, ka šai naudai nav piesaist struktūra fondiem. Es runāju finanšu ministru un arī ar ekonomikas ministru. Uh, Un es skaidri teicu, ka es uh, vēlētos ne tikai kā uh, es, bet arī vispārīgi mēs vēlētos, lai šie līdzekļi tiktu izmantoti struktūra fondu ietvaros, bet uh, tur nav nekāds juridisks pieteik, pienākums, tātad tas nav piesaistīts. Un uh, tagad mēs uh, runājam ar Spānijas valdību par uh, summu, kas ir apmēram uh, starp 900 miljoniem un 1 miljārdu eiro, un es ceru, ka drīz varēsim noslēgt sarunas un panākt konkrētu priekšlikumu par to, kā programmas būtu jāmaina. Makroekonomiskā dimensija vēlreiz. Es domāju, ka uh, nodokļu ieņēmumu kvalitātes jautājums noteikti ir interesants, ja es veicu investīcijas ir jāskatās, cik efektīvas tās ir, kas tiek panākts uh, valstī. Tātad šeit ir lietas, kas ir ar to saistītas un kur mūsu politiku tas arī skars. Paldies! Paldies, komisārkungs! Es ceru, ka tūki vēl paliks ar mums vēl desmit sekundes. Gribu jums sirsnīgi pateikties, un pēc apmēram sešām nedēļām mēs balsosim par uh, pilnvarojumu mūsu referentiem starp institūcijas sarunās. Mēs ir, zinām jau no komisijas komentāru, uh, komisijas kolēģu komentāriem, ka uh, tiek diskutēts par šiem jautājumiem, kas ir svarīgi šajās sarunās. Mēs uh, zinām jau, kur mums ir viens viedoklis, kur mums ir um, atšķirīgi viedokļi. Uh, Mēs, mums ir atšķirīgi viedokļi par veidu un instrumentu, instrumentiem, bet uh, es ceru, ka mums būs konstruktīvas sarunas pēc vasaras pārtraukuma. Ja mēs vairs netiksimies, novēlu jums uh, jauku vasaru, uh, ceru, ka komisija arī uh, ļaus jums aiziet atvaļinājumā uz kādu laiku, lai jūs varētu izbaudīt uh, uh, vasaru. Nu, paldies, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka vēl tiksimies pirms vasaras. Paldies tūkiem, saka priekšsēdētājs kundze, un tiekamies trijos uz mūsu uzklausīšanu. Oh,